Šanā piedalās trīs komitejas. Pirmā tagad uzstāsies lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāja Cecīlija Vikstrēma, kas ir arī komiteja priekšsēdētāja konferences vadītāja. Tagad uh, došu vārdu Cecīlijai Vikstrēmai lūdzu. Thank you very much. Paldies. Dāmas un kungi. Es esmu uh, lūguma rakstu komitejas priekšsēdētāja. Pēdējā mēneša un nu, pat pēdējo nedēļu laikā esam saņēmuši ļoti daudz lūguma rakstu tieši no cilvēkiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē, viņiem ir bijis grūti paņemt hipotekas kredītu, dibināt uzņēmumu, viņi pat ir bijuši izšķirti no savām ģimenēm, vai pat eh, viņiem ir eh, nācies baidīties eh, braukt prom brīvdienu laikā no apvienotās karalistes, jo viņi ir nobežījušies, ka varētu netikt tajā atpakaļ cilvēki ir noraizējušies un nobijušies no nākotnes. Lēmums par Brexit procedūras uzsākšanu ir radījis nedrošību ļoti daudzos cilvēkos. Šīs nedrošības izgaisināšana, izkliedēšana, tai ir jābūt vienai no mūsu prioritātēm. Cilvēku Eiropas saimnības pilsoņu tiesības ir pilnīga prerogatīva pirms vispār uzsāk kaut kādas sarunas par Brexit. Eiropas Savienības pilsoņiem, jebkuram no tiem ir tiesības iesniegt lūgumu rakstu, neskatoties, vai tā ir fiziska vai juridiska persona. Ja šis cilvēks ir rezidents, vai viņam ir, piemēram, darba vieta vai uzņēmums kādā no ES dalību valstīm, viņš drīkst iesniegt lūgumu rakstu. Uh, un tas ir pilnīgā saskaņā ar ES pilsoņu pamatiesībām. Un Eiropas parlamentam ir jārieģē uz pilsoņu paustajām bažām. Tādā veidā mēs varam ne tikai šo participatīvās demokrātijas lomu spēcināt, bet arī pierādīt, ka Eiropas parlaments kaut ko dara pilsoņu labā. Apvienotās karalistes uh, lūgumraksti 2016. gadā sastādīja 6% no kopīgo lūgumrakstu skaita. Iepriekš uh, tie bija 5,6% no kopīgā skaita. Un 2016. Uh, 2016. gadā tie bija 10,6%. Un jāsaka, ka indivīdi, pilsoņi, fiziskas personas sūta aizvien vairāk lūgumu rakstu, neskatoties, kurai vecuma grupai vai profesijai viņi ir piederīgi. Cilvēki tādi kā es un jūs visiem viņiem raizes sagādā Brexit. 2017. gadā saņēmām vēl 22 lūgumrakstus, jau 22 lūgumrakstus no 137 lūgumrakstiem. Tātad 22 lūgumraksts nāca tieši no apvienotās karalistes, bet 137 bija veltīti tieši Brexit. Pilsoņi bija noraizējušies, ņemot vērā arī apvienotās karalistes sarunu vešanas pozīcijas. Cilvēki uztraucas par vairākām lietām. Pirmām kārtām, kā tiks īstenots viņa tiesības, ka viņi varētu zaudēt savu Eiropas saimnības pilsonību un varētu zaudēt arī sev pienākošās tiesības. Un kas notiks, eh, ja, piemēram, cilvēki vēlēsies um, saglabāt arī apvienotās karalistes pilsonību. Tāpat, eh, kādas ir tiesības, pā, brīvas pārvietošanās tiesības, piekļuva darba, tirguma, iespējas, iespējas um, baudīt uh, darba ņēmēju aizsardzības normas, un bija arī lūguma raksti, kas attiecās uz um, pilsonības pieprasīšanu, ja uh, apvienotās karalistes pilsoņi dzīvo citā valstī. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Brexit tagad postīs ģimenes. Ģimenes, kas jau bija nodibinātas tieši pateicoties Eiropas uh, pārvietošanās brīvībai ir jāgarantē, ka katrs Eiropas pilsonis, kam ir nacionāla pilsonība, ir arī Eiropas pilsonības turētājs. Tas balstās uz brīvības un humānisma standartiem, ideāliem, kas rada neatņemamu Eiropas identitātes sadaļu. Eiropas pilsoņus uzlūkojot par mūsu prioritāti, mēs šīs vērtības turpināsim aizstāvēt arī nākotnē, arī tad, kad apvienotā karalista vairs nebūs mūsu saimē. Es ceru, ka pateicoties šai uzklausīšanai, mēs varēsim arī sniegt kāds atbildes um, noraizējušamies lūgumrakstu autoriem, ņemot vērā arī to, ka 3 miljoni pilsoņu no citām ES dalībvalstīm dzīvo un strādā uh, Eh, apvienotā karalistē, un apvienotās karalistes pilsoņi apmēram 1,2 miljonu strādā un dzīvo kādā no ES dalību valstīm. Mēs te nerunājam par politisko stratēģiju vai par politisko partiju interesēm. Tas ir jautājums, kas skar cilvēkus, reālas dzīves būtnes. Mēs šeit aizstāvam pamattiesības par, runājam par cilvēku cieņu, par to, uh, ka mēs uh, vēlamies pret citiem attiekties tāpat, kā vēlamies, lai viņi attiektos pret mums. Ir uh, jāpanāk, lai tad, kad Brexit būs noticis, uh, neviens netiktu diskriminēts un uh, lai tas notiktu godīgā veidā. Paldies! Es ar nepacietību gaidu šīs dienas diskusijas. Tagad došu vārdu vēl vienai līdz priekšsēdētājai, kas ir priekšsēdētāja vietniece nodarbinātības komitejā. Lūdzu, Renāta Vēbere. Paldies, paldies, Cecīlija, dārgie līdzpriekšsēdētāji, viesi, kolēģi uzklausīšanas dalībnieki. Šodien es pārstāvu nodarbinātības komitejas priekšsēdētāju šajā uzklausīšanā. Šī uzklausīšana, protams, ir ļoti svarīga arī nodarbinātības plāksnē. Ja mēs runājam par Brexit sekām, tad īstenībā Eiropas uh, Savienības pilsoņu nākotne to cilvēku nākotne, kas vienkārši kā turisti apmeklē eh, Londonu vai apvienoto karalisti vai tur studē, dzīvo, strādā, visu viņu tiesības mūs interesē. Īstenībā katru dienu man raksta arī satraukti rumāņu pilsoņi, kas dzīvo vai strādā vai studē apvienotā karalistē. Viņi vaicā, kas tad īsti notiks pēc Brexit. Un es domāju, ka arī citiem kolēģiem no citām valstīm nākas dien dienā atbildēt uz ļoti līdzīgiem jautājumiem. Ja pilsoņi dodas uh, uz kādu citu dalību valsti vai brīvdienās, lai studētu vai lai tur strādātu uz laiku vai pastāvīgi, ir jāgarantē, lai viņi varētu baudīt visas privilēģijas un tiesības, kas viņiem pienākas, ņemot vērā veselības apdrošināšanu, sociālo apdrošināšanu un tā tālāk. Jāsaka, ka tas ir e, pilsoņu mobilitātes un tiesības, stūr, tiesības stūrakmens. Tā ir neatņemama Eiropas projekta sastāvdaļa. Brexit neglābjam ietekmēs miljoniem Eiropas pilsoņu dzīvi. Nu, daži skaitļi ilustrācijai. Vairāk kā 21 miljonus turistu no 27 ES dalībvalstīm katru gadu dodas uz apvienoto karalisti. Uh, 27 are posted workers. One 50 tūkstoši cilvēku ir uh, nosūtītie darbinieki, 125 tūkstoši jauniešu studē apvienotajā karalistē. Es te runāju par cilvēkiem no 27 dalību valstīm. 120 tūkstoši no 27 dalību valstēm meklē darbu apvienotajā karalistē visi šie cilvēki, kā arī pensionāri no Eiropas valstīm, kas dzīvo apvienotā karalistē, jutīs Brexit ietekmi uz savu dzīvi un jāsaprot, kā uh, risināt Brexit uh, tādā uh, draudzīgā veidā, lai tas viņu dzīves neietekmētu nelabvēlīgi. Ir arī cilvēki, kuru ģimenes locekļi strādā apvienotajā karalistē. Viņi tagad sastopas ar lieliem pārbaudījumiem, tāpat kā mēs. Pirmo reizi mēs piedzīvojam tik sarežģītu situāciju. Manuprāt, sarunu labs iznākums būs atkarīgs no tā, cik daudz uh, uzticības mēs piešķirsim sarunu vedējiem. Mums ir jāuzlabo solidaritāte. Nevajag iesaistīties kaut kādās divpusējās sarunās, ir jāuztic Eiropas institūcijām, ka tās varēs pasargāt savus pilsoņus. Un ar nepacietību gaidīšu ekspertu domas. Paldies! Eh, konstitucionālo lietu komitejai, protams, arī būs ļoti svarīga loma spēlējama šajās sarunās, un Danita Hūbnere, kas ir komitejas priekšsēdētāja, arī tagad eh, mūs iepazīstinās ar savu redzējumu. Paldies! Paldies, man jau bija diskusijas ar kolēģiem par šo jautājumu, Un e, patiešām parlamenta komitejām ir jāsadarbojas pēc iespējas e, vairāk un plašāk, runājot par tādiem jautājumiem, kas skar vairāku komiteju darbu. Un te mēs runājam par pilsoņu tiesībām, tādēļ esmu ārkārtīgi pateicīga kolēģiem par no trim komitejām, ka jūs uzaicinājāt arī mūsu. Un galu galā mēs būsim atbildīgi par piekrišanas procedūru. Pagājuši gadi jau vairākās debatēs un uzklausīšanās, kas tika saistīts ar pilsoņu tiesībām, mēs to jau varējām dzirdēt. Mēs tikāmies arī ar uh, Madūras kungu pagājuši nedēļu, kas ir uh, cilvēktiesību advokāts uh, savien, Eiropas Savienības tiesā. Es domāju, šāda uzklausīšana ir ļoti laba, stabila platforma, lai varētu diskutēt par Brexit un ar to saistītajiem izaicinājumiem. Bet eh, šī uzklausīšana ir arī eh, savā ziņā unikāla, jo mēs dzirdēsim pilsoņu viedokli un viņus jau eh, Brexit iznākums skars tiešā veidā. Ja mēs runājam par AFCO dimensiju šajā jomā, tad, protams, mums ir jāaizstāv Eiropas Savienības pilsoņu tiesības visā tās teritorijā. Un tas ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības konstitucionālajiem principiem. Pilsoņu tiesību aizstāvība Brexit eh, procesa ietvaros ir viena no mūsu prerogatīvām. Tas mums sagādā arī raizes. Kā reaģēt uz šo tik svarīgo jomu? Tas, protams, ietekmēs miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu dzīves. Un Mums ir, protams, jādomā par Eiropas Savienības legālo un konstitucionālo struktūru nākotnē un ko Brexit eh, nozīmēs Eiropas eh, pilsonībai. Ir jādomā, kā risināt šos pārbaudījumus nākotnē. Es saprotu, ka sarunas nebūs vienkāršas. Esmu pārliecināta, ka Gīs Verhofštāts savā runā tam pieskarsies. Mēs atrodamies tādā, kā, tādās kā krustcelēs, domājot gan par tīri cilvēcīgi jūtīgiem, gan arī likumīgiem jautājumiem. Tāda gatava scenārija tam nav, jo tas notiek pirmo reizi. Sarunās vajadzētu domāt par tādu vienotu pieeju, meklēt arī uh, savstarpējuma ievērošanu, garantējot Eiropas Savienības pilsoņu tiesības AK un AK pilsoņu tiesības Eiropas Savienībā arī pēc apvienotās karalistas izstāšanās. Abām sarunu pusēm ir jāvienojas par labāko risinājumu, kas nāktu par labu pilsoņiem un turpinātu aizsargāt viņu tiesības un jau no pašas pirmās dienas vajag precizēt, kāds tad ir šis likumdošanas un konstitucionālais ietvars, uh, kurā mēs varēsim risināt visus sarežģītos jautājumus. Es uzskatu, ka Eiropas parlamenta loma uh, visā šajā darbā būs ārkārtīgi nozīmīga. Mums ir jāsaprot, uh, cik liela būs mūsu politiskās izvēles brīvība, diskutējot par tik nozīmīgiem jautājumiem, kā pilsoņu tiesību garantēšana arī pēc tam, kad ir stājies spēkā 50. pāns, bet vai ir arī kaut kādi minimālie noteikumi, minimālas prasības, runājot par aizsardzības ilgumu un minimālo aizsardzības līmeni. Uh, un e, jādomā, vai arī tādas apusējības principu ievērojušas sistēmas būs īstenojamas, ņemot vērā arī mūsu attiecības ar apvienoto karalistu nākotnē. Ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu, e, daudz vielas pārdomām un. Pašā noslēgumā es gribētu teikt, ka atrastie risinājumi uh, ietekmēs cilvēku dzīvi, un tas mums ļaus gūt ļoti pamatīgu mācību, domājot par Eiropas uh, pilsonības uh, koncepcijas nākotni, par mūsu ideālu aizsardzību Un ir jādomā, kā vispār sistēmu kopī, kopīgiem spēkiem stiprināt. Es ceru, ka mēs varēsim vienoties par uh, iespējam nekaitīgu iznākumu. Paldies! Paldies! Un uh, Gīsver Hofštāts jau teica, ka uh, pilsoņu tiesības tiks apspriestas saskaņā ar pirmo sarunu vešanas nodaļu, tādēļ man ir ļoti liels prieks šeit redzēt eh, mūsu galveno sarunvedēju. Lūdzu, Gīta, vārds. Thank you very much, Chair. Uh, so I'm um, uh, very... Jā, paldies. Uh, man ļoti liels prieks būt šeit. Vēlos pateikties visām trim komitejām, kuras ir apvienojušas spēkus, lai norganizētu šo sabiedrisko uzklausīšanu par Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām apvienotajā karalistē un apvienotās karalists pilsoņu tiesībām Eiropas Savienībā. Jo īstenībā es vēlētos runāt nevis par vienu, bet trim atšķirīgām situācijām. Pirmā - Eiropas Savienības pilsoņi apvienotā karalistē mēs noteikti saskarsimies ar Brexit sakām tālāk apvienotās karalists pilsoņi Eiropas Savienībā, bet arī trešā kategorija jāņem vērā. Apvienotās karalists pilsoņi pašā apvienotā karalistē, kuri vēlas saglabāt saikni ar Eiropas Savienību. Līdz ar to es neredzu vienu vai divas, bet trīs, nu, varētu teikt, pilsoņu kategorijas, ja tā var izteikties – jo viņus visus ietekmēja Brexit. Un ja viņi ir kā upuri, nu, upuri es lietoju pēdiņās, tad um, jāsaka, ka tā neskaidrība, kas ir radīta gandrīz gadu atpakaļ, šī neskaidrība, nenoteiktība ir sajūtama katrā kontaktā ar apvienotās karalistas pilsoņiem šeit kontinentā vai Eiropas Savienības pilsoņiem apvienotā karalistē vai pat tiem apvienotās karalistes pilsoņiem, kas ir piespiedu kārtā zaudējuši savu saikni ar Eiropas Savienību vai zaudēs to. Es aptuveni 6 līdz 7 tūkstoši individuāli ēpastos e saņēmis no cilvēkiem, apvienotās karalistas pilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, kas katrs apraksta savu personīgo situāciju. Tā nav tāda tipiskā vēstulīte, kas tiek pārsūtīta, tad, kad kaut kas notiek un tad katrs e, copy-paste e, pārsūta tālāk. Nē, es runāju par individuālām vēstulēm, vienas, divas, piecu lapušu garumā, aprakstot savu personīgo situāciju, kurā tiek teikts, secinājums ir vairāk vai mazāk viens, es nezinu, ko darīt. Kāds ir mans status, kādas ir manas tiesības, vai ir patiesi tas, ko es dzirdu rādio, televīzijā, Lielbritānijā, Eiropā. Tam jau vairs nav nozīmes. Tāpat laikā mēs saņemam, kā jau Cecīlija norādīja, vairāk kā simts lūgumrakstus šeit, Eiropas parlamentā, un viens lūgumraksts bija par vēl kādu jautājumu. Saikni starp eh, apvienotās kalnas pilsoņiem un Eiropas Savienību, vai šo saikni var saglabāt? Tur bija savākt vairāk kā 300 tūkstoši parakstu. Tā kā tas, par ko mēs runājam, nav kaut kāda problēma dažos individuālos gadījumos. Nē, tā ir milzīga problēma. Tāpat laikā ne tikai milzīga, kopēja, bet ļoti individuāla. Katrs gadījums ir individuāls. Cilvēki ir nobijušies no tā, kas notiek. Un, manuprāt, runājot par trim miljoniem eh, Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo apvienotā karalistā un, karalistē un 1,2 miljoniem apvienotās karalistas pilsoņu, kas dzīvo Eiropas Savienībā, tad nenoteiktība, neskaidrība viņiem visiem ir saistīta ar lēmumu, kas ir ticis pieņemts lielākā daļa no viņiem ir pārcēlušies labticīgi jau pirms daudziem gadiem un savu jauno valsti padarījuši par savām mājām. Un no abām pusēm mērķis būtu gan Eiropas Savienības pilsoņiem, gan apvienotās karalistas pilsoņiem ir turpināt īstenot savas tiesības līdz savas dzīves beigām. Parlamentā sagatavotajā rezolūcijā un šai ziņā mēs esam arī um, ietekmējuši Eiropas Savienības padomus vadlīnijas, un es atgriezīšos pie direktīvām, kas tiks pieņemtas tuvākajās uh, nedēļās, 22. maijā vispārīgo lietu padomē. Mēs esam nodrošinājuši visām trim iestādēm visās nostāju dokumentos, um, mandāta dokumentos visām Eiropas Savienības iestādēm, kā svarīgākais ir nodrošināt Eiropas Savienības pilsoņu un apvienot skatītas pilsoņu intereses. Un to mēs arī esam skaidri pateikuši jau no paša sākuma. Kā jums zināms, tas ir atspoguļots rezolūcijā, kur tika iesniegta tai pašā dienā, kad apvienotās karalists valdība uzsāka 50. pānta procedūru Un, kā jūs zināt, šī rezolūcija tika pieņemta 5. aprīlī ar milzīgu vairākumu. Tas, cik lielā apmērā šis eh, pilsoņu tiesību jautājums tiks skatīts apmierinošā līmenī, kā mēs to sagaidām, parādīs arī lielā mērā to, Vai parlaments varēs sniegt savu piekrišanu par apvienotas klausas izstāšanos? Mēs jau arī norādījām rezolūcijā. Mēs nekad nepiekritīsim, ja jautājums ar pilsoņu tiesībām abās pusēs netiks atrisināts pietiekami apmierinošā līmenī. Tas pats ir iekļauts arī Eiropas Savienības padomus vadlīnijās, kas pieņemts 29. aprīlī 27 valstu vadītājiem rekord eh, laikā īsā padomē. Un nu jau detalizētāk stāstot, varot, varu atklāt, ka 22. maijā vispārīgo lietu padomē tiks pieņemta sarunu direktīva, sarunvešanas direktīva. Tātad pirmais jautājums, kas tiks skatīts e, sarunās, būs pilsoņu tiesības. Tātad visām trim Eiropas Savienības iestādēm vienojoties. Parlaments ir bijis iesaistīts šo vadlīniju sagatavošanā. Mēs bijām iesaistīti arī sarunu sagatavošanu, tieši sarunu direktīvas sagatavošanā, un vakar priekšsēdētāja konferences un Brexit vadības grupas vārdā, kur ir iekļauti iesaistīto komiteju priekšsēdētāji, es esmu nosūtījis vairākus papildu priekšlikumus vispārīgo lietu padomēji, un es ceru, ka šos priekšlikumus 22. maijā ņems vērā, tad, kad tiks lēmts par šo jautājumu. Pirms iedziļināmies detalizētāk pašreizējā situācijā, parlamentam būs iespējams izdarīt divas lietas, kas ir ab absolūti nepieciešams. Pirmkārt, detalizētāk izstrādāt uh, pilsoņu tiesības, uh, nu, tiesību nostāju. Es nedomāju, ka mums momentā ir jāiesniedz rezolūcija, bet politiski ir absolūti nepieciešams sagatavot rezolūciju par pilsoņu tiesībām ar trim iesaistītajām komitejām, un mūsu priekšlikums ir izmantot to pareizajā brīdī. Tajā brīdī, kad mums ir jāizdara spiediens uz komisiju, kas vedīs sarunas, uz padomi, kas pārbauda tāpat kā mēs pārbaudīsim šīs, šo sarunu procesu. Jo, manuprāt, tā ir tā galvenā loma, kuru mēs varam spēlēt, atkārtoti uzsvērt rezolūcijā to, kas jau ir vadlīnijās, vai kas ir mūsu iepriekšējā rezolūcijā, vai kas būs jau ņemts vērā sarunu vešanas direktīvā, ko pieņems vispārīga lieta padomu. Tad tam nebūs pievienotā vērtība. Tā vietā parlamentam ir jābūt gatavam pareizajā brīdī, tad, kad tas ir politiski nepieciešams, kad mēs redzam, kad ir kāda svārstīšanās, vilcināšanās no Eiropas Savienības puses vai no apvienotās karalists puses virzīties tālāk vai noslēgt e, jautājumu par pilsoņu tiesībām, un tad varbūt e, absolūti nepieciešams iesaistīties. Un trim komitejām strādājot kopā, Iesaistoties priekšsēdētāju konferencei, mums ir jāsagatavojas šim brīdim. Un mēs tad varam kopīgi izlēmt, šis ir īstais brīdis palielināt spiedienu, izdarīt nepieciešamo spiedienu uz uh, sarunu procesu, lai panāktu vienošanos uh, par pilsoņu tiesībām. Manuprāt, kas mums ir jādara, ir jāuzsāk sarunas pēc 8. jūnija tieši ar pilsoņu tiesību jautājumu, lai pēc iespējas ātrāk noslēgto mm, tuvākajos mēnešos. Tas varbūt prasīs nedēļas, varbūt mēnešus, es to nezinu. Bet tam ir jābūt pirmajam punktam sarunu darba kārtībā. Otrakārt, domāju, ka ir arī iespējams noslēgt šo sadaļu par pilsoņu tiesībām un publisko to, lai mēs atņemtu šo nenoteiktību, likvidētu to. Kaut arī es labi apzinos, ka formāli sadaļa par pilsoņu tiesībām ir līgumā, balstoties tieši uz 50. pāntu, līgumā par izstāšanos, bet nav nekas tāds, kas e, būtu līgumā vai kur citur, kas neļautu mums sākt sarunu procesu ar šo jautājumu noslēgt darbu pie tā un publiskot šīs vienošanās daļas rezultātus un vēlāk formalizēt to normālā veidā, kā vienu no sadaļām izstāšanās līgumā, kas tiks parakstīts. Un es ceru, ka tā ir lieta, ar kuru mēs varam sākt un varēsim vienoties, ka sāksim tieši ar to, uzreiz pirmajās nedēļās pēc 8. jūnija un noslēgt to dažu mēnešu laikā, bet ne tikai vienkārši noslēgt sarunas par to, bet publiskot rezultātus, lai pazūd šī nenoteiktība, kas šobrīd ir izveidota pēdējos mēnešos tieši saistībā ar pilsoņu tiesībām. Un tad vēlāk jau pievērsties formālajiem aspektiem iekļaujot to izstāšanās līgumā. Tālāk. Vēl atsevišķa loma parlamentam un komitejām ir tāda, ka mēs esam apņēmušies e, izstrādāt izvērtējumu ne tikai par pilsoņu tiesībām, bet arī ir nepieciešams eh, parlamentam būt atbildīgam un izlemt par to, vai ir pietiekams progress, lai pārietu no sarunu pirmās fāzes uz otro fāzi. Kā jūs zinat, es padomas vadlīnijās sarunas ir sadalīta divās fāzēs. Pirmā fāze ir izstāšanās līgums, sākot ar pilsoņu tiesībām, bet vadlīnijās ir rakstīts, un mēs to arī skaidri atbalstījām no parlamenta puses, ka mēs varam pāriet otrajā fāzē, tātad par nākotnes attiecībām starp Eiropas Savienību un apvienoto karalisti tikai tad, ja būs pietiekams progress sasniegts pirmajā fāzē. Es uzskatu, ka tas ir vissvarīgākais, ka pirms Eiropas Savienības padome izsaka savu vērtējumu par to, vai ir sasniegts pietiekams progress, ka parlaments pirms padomes jau veids šādu pašu izvērtējumu. Un tad kā būtisks elements šādā izvērtējumā tieši būtu pilsoņu tiesības. Tam ir jābūt pirmajam elementam. Vai šī problēma ir atrisināta? Vai ir panākt vienošanās? Tas, man šķiet, ir pirmais elements šādā izvērtējumā. Ja mēs, kā parlaments, varam sniegt savu izvērtējumu par pietiekamu progresu, kas ir sasniegts, lai varētu pāriet sarunu otrajā fāzē. Ja atļausiet, Morais kungs, varbūt varu sniegt ieskatu sarunu vešanas direktīvā, par kuru lēms uh, vispārīgo lietu padomi 22. maijā. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Jo vadlīnijas, tur ir iekļauts vispārīgās lietas, bet šī direktīva detalizēti aprakstīs to, ko Eiropas Savienība liks sarunu galdā. Kā jau es norādīju, komitejas un politiskās grupas jau ir iepazinušās ar direktīvas projektu. Vakar ļoti konkrēti reaģējām, atbildot vispār regulēt padomēji. Un tad ar šo direktīvu tiek noteikts, ko mēs vēlamies aizsargāt. Šī direktīva arī norāda, ka runājot ne tikai par ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, bet arī neaktīvajiem iedzīvotājiem, kas, strā, kas dzīvo eh, apvienotajā karalistē vai strādā tur. Tāpat direktīvā ir norādīts, ka mēs vēlamies aizsargāt tos, kas ir dzīvojuši apvienotajā kalstē iepriekš. Tātad ne, ne tikai tie, kas tur dzīvo šobrīd, bet kas tur ir dzīvojuši arī iepriekš. Treškārt, mēs, kā Eiropas Savienība, norādam, ka tie, kas dzīvos vai strādās tur pirms datuma, kad apvienotā karaliste izstāsies no Eiropas Savienības, arī ir jāaizsargā. Tātad šis datums ir, par kur mēs runājam, ir izstāšanās datums, nevis kāds cits datums, jo ir bijušas visādas baumas no apvienotās karalists puses, piemēram, ka runa varētu būt par datumu, kad ir uzsākts 50. pāns, bet eh, nē, runa ir par izstāšanās datumu. Un tas pat ir attiecināms arī uz šo dažādo kategoriju cilvēku ģimenes locekļiem. Un tad vēl, ko šī direktīva dara, ir norāda, kādas, kas ir tās tiesības, kas ir jāaizsargā. Un tās neaprobežojas e, tikai ar uzturēšanas tiesībām. Piekļuve veselības aprūpē vēl, izglītībai, darba tirgumu un, kas ir arī ļoti svarīgi vēl, pak kā papildinošs elements - diplomu, certifikātu atzīšana un kvalifikācija atzīšana. Es negarlaikošu jūs tālāk, jo es varētu turpināt visu pēcpusdienu vēl, bet es ne, nedomāju, ka tas bija šī pasākuma mērķis. Visas iespējamās kombinācijas, eh, kas jāņem vērā, ir vienkārši nenormāli daudz. Un Barņiekungs jau pirms vairākām dienām uzstājoties eh, Florencē, Eiropas Savienības institūtā, runājot par situāciju Eiropas Savienībā, sniedz vairākus piemērus tam, kāda varētu būt praktiskie aspekti. Nu, un to es visu neatstāstīšu jums tagad. Bet ir skaidrs, ka bez tā, kas tiek aizsargāts un kādas tiesības, ir atrunāts arī veids, kā tiek nodrošināta šī aizsardzība. Tātad juridiskā aizsardzība un īstenošana. Šie aspekti ir jārisina. Un tas var balstīties tikai uz Eiropas Savienības tiesībām un uz Eiropas Savienības tiesas uzraudzības no otras puses. Un visbeidzot, kas attiec uz Eiropas ekonomikas zonu, apvienoto karalisti saistā precedenta tiesības un interpretējot šīs tiesības pilsoņiem ir jāņem vērā arī eh, nākotnes tiesības, eh, kas būs spēkā apvienotajā karalistē. Tātad tas ir punkts, kas eh, nemainīsies. Tātad spēkā būs Eiropas Savienības tiesas judikatūra. Un apvienotās karalists pilsoņi, kas dzīvo apvienotajā karalistē, šī kategorija. Mēs vēlamies apusēju, apusēju vienādu attieksmi Britu pilsoņiem tiesības. Tātad tie, kas ir e, dzīvojuši vai dzīvo šobrīd, strādājuši vai strādā šobrīd Eiropas Savienībā, tiks ņemts vērā vien, vienlaicīgi. Kā jūs, Marais kungs, zinat, mēs esam nosūtījuši uh, vēstuli vispārīgo lietu padomēji, prasīt apusēji vienādu attieksmi. Tā, tā, tā bija Eiropas parlamenta prasība. Un vēl viens elements. Vēl ir jāņem vērā situācija tiem apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo pašā apvienotā karalistē, kam bija Eiropas Savienības pilsonība līdz šim, kas nevēlas zaudēt tās tiesības, kas e, bija saistītas ar šo Eiropas Savienības pilsonību. Un tas nav viegli atrisināms jautājums, jo no juridiskā viedokļa, lai aizsargātu tās tiesības, kas viņiem šobrīd ir, nu, tas izklausās neiespējami. Nu, vienmēr ir kaut kāda iespēja, piemēram, grozīt līgumus, bet es nedomāju, ka šobrīd ir liela apetīte ķerties pie šiem jautājumiem. Bet tas, ko mēs varētu darīt, Nu, diez vai izveidosim atsevišķu pilsonību apvienotai karalistei, kaut vai tāpēc vien, ka Eiropas Savienības pilsonība ir tās dalību valstu pilsonība. Tas ir kā papildinošs elements nacionālai pilsonībai. Bet tas, ko mēs varam izdarīt, kas ir 27. pāntā, ja nekļūdos, skatos uz Kobinkungu, lai pārbaudīt, kā tas bija rakstīts parlamentu rezolūcijā, ko mēs varam eh, darīt, ir piedāvāt kā daļu no nākotnes līguma iespēju apvienotās karalistas pilsoņiem, kas zaudē savu pilsonību, piedāvāt kādas priekšrocības, privilēģijas, kādu konkrētu attieksmi. Sauciet to, kā gribat. Bet tas saistīts ar vairākiem jautājumiem, piemēram, uzturēšanās tiesības valstī Piemēram, uzsākt Eiropas eh, Savienības pilsoņu iniciatīvu, kas, manuprāt, neaprobežojas tikai vienīgi ar ES pilsoņiem, vai iesniegt lūgumu rakstu, vai eh, prasīt konsulāro aizsardzību, vai ļaut viņiem piedalīties Eiropas vēlēšanās. Un tas eh, varbūt liels sapnis. Nu, mm, Varbūt e, tāds startautiskais saraksts var tikt sastādīts ar kandidātiem uz Eiropas vēlēšanām tuvākajos gados. Morais kungs, balstoties uz parlamenta Brexit rezolūcijas 27. pāntu, kur mēs runājam, ka mēs vēlamies iepazīties ar šādu iespējamību, uh, Mēs esam rakstījuši gan padomē, gan komisārai Jūrovai, kas ir atbildīgā komisāre, sākt eh, iepazīties ar šo jautājumu un sniegt mums atbildi par šo iespējamību. Vai tas ir iespējams? Kā to var izdarīt? Cik lielā mērā to var izdarīt? Kam ir jābūt daļai no šī piedāvājuma? ko mēs varam piedāvāt eh, saistībā ar Eiropas Savienības pilsonību apvienotās karalistas pilsoņiem, kas vēl saglabāt saikni ar Eiropas Savienību. Un šis elements visās šais idejās ir daļa no visas kopējās pirmās sadaļas, kas mums ir jāapspriež par, Eiropa, par pilsoņu tiesībām. Es atvainojos, ka es varbūt uh, pārāk ilgi izteicos, vairāk nekā bija plānots, bet bija svarīgi pastāstīt jums, cik tālu mēs esam sarunu procesā. Un, un katrā ziņā ir varbūt eh, svarīgi uh, izmantot vairāk laika, nekā man parasti plenāra sesijā dod. Paldies! Thank you very much. Liels paldies, saka priekšādātāja Vikstrāms kundze. Un tālāk gribētu sveikt uzaicinātos viesrunātājs un arī atsevišķus lūgumrakstu iesniedzējus. Un tad pēc viņu uzstāšanās savukārt būs palicis vēl laika. Mums būs iespēja uzklausīt arī jautājumus un sniegt uz tiem atbildes. Bet pirmām kārtām uzklausīsim Anneloru Donskiju. Viņa ir nodibinājusi grupu 3, 3 miljonu, 3 miljonu, jeb 3 miljonu. Un tas ir pilsoņu. Uh, Lielbritānijā dzīvojošo liel, um, ES pilsoņu grupējumus. Uh, Donskais kundze, lūdzu, jums vārds. Dāmas un kungi, godāti Eiropas parlamenta deputāti un Eiropas komisijas pārstāvi, vēlētos jums pateikties trīs miljonus grupas vārdā, ka, jūs, ka drīkstu jums likt priekšā šo um, informāciju par mūsu grupējumu referendumu rezultāts. Mm, ir labi dokumentēts un arī tas, kā balss sadalījās. Pēc referenduma saņemam daudz informāciju par to, kā Lielbritānijas pilsoņi sastopas ar problēmām. Es pilsoņi sastopas ar problēmu. Lielbritānija, piemēram, viņam neļauj atvērt bankas konta, nepiešķir darbus. Un tādā veidā notiek atklāta di diskriminācija, pamatojoties uz izcelsmi. Tas varbūt šādu notikumi tiek piedzīvot, un tāpēc, ka trūkst skaidrības un trūkst garantija par pašreizējām tiesībām pēc 19. gada aprīļa. Pastāv arī vienprātība, ka pašreizējās cenas es, pilsonības reģistrācijai nav atbilstīgas. Problēmas izriet no tā fakta, ka Lielbritānija, atšķirībā no daudzām citām ES valstīm, vēsturiski ir izvēlējusies nereģistrēt ES valsts piedarīgos Un tā rezultātā ir radusies pašreizējā situācija ar neabelīgu situāciju, kur simtiem tūkstošu cilvēku piesakās uz pilsonību, bet iekšlietu ministrija cenšas viņus visus um, pa, pasūtīt, tā teikt, tālāk ar dažādiem neskaidriem skaidrojumiem. Uh, Mūsu grupējums nesen veica plašu pētījumu, aptaujot vairāk kā 2800 respondentus un gūp pierādījums, ka šī sistēma šobrīd nedarbojas, tā ir pārāk sarežģīta un netaisnīga. Mēs turklāt pēc Lielbritānijas valdības eh, eh, veicām pētījumu par to, ka šī situācija ir pilnīgi unikāla un ir ārkārtīgi grūti pieteikt uz pastāvīgu uzturēšanos. Tā visā rezultātā mm, ES pilsoņiem ir ļoti grūti īstenot savas tiesības. Nesen plašiņas līdzekļos parādījās informācija, ka Meija esot teikusi, ka ES pilsoņi varētu burtiski dienas laikā kļūt par trešo valstu valsts piedarīgajiem. Uh, pēc izstāšanās. Vai tas vispār iespējams vai vēlams, to mēs, protams, nezinām. Un arī nav nejausmas, kāda būt, būs attieksme pret šiem pilsēņiem. Pilsoņiem vēlos uzsvērt, ka šī neskaidrība par sevi, par ģimeni, par tiesībām, uz darbu, uz piekļuvu veselības aprūpēji, veidot uzņēmumus, tā tālāk, viss šī neskaidrība eh, kas izriet no tiesībām uz uzturēšanos, ir ir ļoti aktuāls jautājums. Šīs tiesības šobrīd tiek apdraudētas, un tās būtu jāgarantē un jāuztur ne tikai vidējā un īstermiņā, bet arī pastāvīgi. Turklāt šīs jautājums jāatrasina pēc iespējas ātrāk, uzsākoties Brexit sarunām. Mūsu bažas ir šādas, ka es pilsoņi, kas šobrīd dzīvo Lielbritānijā, kur status ir neskaidrs, vai nu tāpēc, ka viņi nekad neuzskatīja, ka vajag pieteikties uz pastāvīgu uzturēšanos, vai tāpēc, ka tas no viņiem netika prasīts, jo bija brīva pārvietošanās, ievēr brīvība. Uh, un viņi piedzīvos to, ka viņu status pasliktināsies. Bet, ja Brexit sarunās par to netiks runāt, tad tādā gadījumā varētu mainīties arī imigrācijas likumi. Tā rezultātā virkni cilvēku, lielākā daļa no mums, tiktu izslēgti no šiem kvalificējošajiem kritērijiem, ņemot vairāk tam visam ir plašas izmaksas. Mēs vēlamies pirmām kārtām nodrošināt šīs nedalāmās tiesības arī tiem, kas dzīvo Lielbritānijā, augstu vērtējumu vadlīnijas sarunām, bet svarīgi atzīmēt, ka mēs pašos pamatos nepiekrītam principam, ka ne par ko neesam vienojušies, kamēr nav vieno, vienošanās par visu, kad runājam par pilsoņu tiesībām, tad tas radīs ļoti reāls grūtības cilvēkiem, kas cenšas meklēt darbu šobrīd, respektīvi dzīvot normālu dzīvi nu, potenciāli visus turpmākos divus gadus vai pat ilgāk. Un tāpēc, ņemot vērā, cik ārkārtēji ir tie apstākļi, kādos dzīvo aptuveni 5 miljonu cilvēku šobrīd, un tas runāja par mūsu draugiem Lielbritānijas pilsoņiem Eiropas Savienības valstīs, mēs aicinām visas sarunā iesaistītās puses atbalstīt agru iep, iepriekšēju un mērtiecīgu vienošanos par pilsoņu tiesību ievērošanu no 50. panta aktivizēšanas brīža. Mēs tāpat arī aicinām sagatavot atsevišķu rezolūciju par pilsoņu tiesībām, kuras būtu ietverts e, visas šīs tiesības un vienošanās par to, par to saglabāšanu. Tas atbilst principam, ka cilvēki ir svarīgāki par visu un viņu dzīves, viņu dzīves karošie jautājumi būtu jārisina atsevišķi no dažādiem citiem Brexit sarunu ietvaros risināmajiem jautājumiem. Īsumā Mēs neesam tie, ko drīkst izmantot šeit kā tādu uh, tirgošanās uh, iespēju. Vēlamies, lai tiek panākta vienošanās principā par visām uh, iespējamām tiesībām. Kad tikāmies ar Tajānī kungu pirms trim nedēļām Londonam, arī viņš pauda cerību par to, ka Eiropas parlaments varēs pieņemt atsevišķu rezolūciju par pilsoņu tiesībām, kas savukārt nogalinātu ceļu šādas vienošanās noslēgšanai kas attiecas uz tiesību pieprasīšanu. Uh, process ir ārkārtīgi sarežģīts. Un, neat, un turklāt ir neatbilstoša kvalitāte dokumentu izvērtēšanas procesā. Iekšlietu ministrijas iedzi, ierēģi ir pārstrādājušies un nespēja pievērst uzmanību visām individuālajām situācijām. Tas rada bažas un izmisumu daudzu vidū. It īpaši tiem 13 tūkstošiem, kas piedalās mūsu tiešais formā diskusijās. Un tāpēc mēs prasām jaunu vienkāršātu reģistrācijas procesu, kas ļautu mums pieprasīt mūsu tiesības, bet tāpat laikā tam jābūt godīgam, straujam, vienkāršam un bezmaksas. Tālāk. Strauji jāatrisina galvenās barjeras tiesību pieprasīšanai, visaptvarošai veselības aprūpei. Tas, ka Lielbritānija neatbilst, ne, neparedz NHS piemērošanu šiem ES pilsoņiem, ir diskriminācija. Uh, Un to izjūt daudzēs pilsoņi, it īpaši tie, kas ir riskam pakļautākajās grupās. Tie ietver individus, kas, piemēram, uzturēšanās laikā Lielbritānijā, jebkurā brīdī ir bijuši studenti, pašnodrošināts personas, to starp uh, vecāki, kas dzīvo mājās un pensionāri. Tas nozīmē, ka daudzos gadījumos daudzi tīri neviļus, nezinādam, ir pārkāpuši šos noteikumus par uzturēšanos un deklarēšanos. Mūsu rīcībā ir pētījumi, kas liecina par šādām situācijām un ļoti bieži minimālo ieņēmumu slieksnis un Lielbritānijas interpretācija um, attiecībā uz to, ko nozīmē pelnošs darbs, arī tiek vērsts pret daļlaika strādniekiem, darbaņēmējiem un tam līdzīgi. Nu, piemēram, ir šie iedzīvotāji ar nulles stundu kontraktiem vai cilvēki, kas nevar strādāt tāpēc, ka viņiem ir veselības problēmas Šis ieņēmuma līmenis kā tāds ir pretrunā 71a pantam pilsonības direktīvā, kur tiek teikts, ka nevar noteikt uh, nekādu ieņēmumu līmeni, lai kādam pienāktos līgumā noteiktās tiesības. Un tas uh, Cilvēki invalīdi un ilgtermiņa slimībām turklāt arī netiek ietverti 2004. gada ES direktīvās. Neviens taču neizvēlas saslimt vai kļūt par invalīdu, bet šie cilvēki tāpat laikā nespēja īstenot savas līgumā paredzētās tiesības un tāpēc tiek apdraudēti. ES pilsoņi, kas e, piesakās uz šīm tiesībām vai tie, kas ir bijuši ar uzturēšanās atļauju līdz Lielbritānijas izstāšanās brīdim nevarēs pieteikties uz ilgtermiņu uzstāšu, uzturēšanos, jo viņiem nebūs attiecīgi, ne, neizpildīs attiecīgos kritērijus. Un turklāt uzturēšanās tiesības tiks zaudēts, ja viņi atstās eh, Lielbritāniju uz vairāk kā diviem gadiem, pat tad, kad viņiem, piemēram, karjeras dēļ nāksies izceļot no Lielbritānijas vai izceļot tāpēc, lai rūpētos par kādu ģimenes locekli citur, eh, citur kaut kur. Un tālāk aicinājums tieši Ferhofštāta kungam. Tad, kad Lielbritānija būs izstājusies, ES pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, varētu saņemt tādu attieksmi, ka viņi ir eh, nepilsoņi attiecībā uz visiem uz piekļuvi un priekšrocībām, kas tiek nodrošinātais tiesību aktos. Piemēram, šobrīd es pilsonis, kas dzīvo Lielbritānijā, es vēlas tālmācībā apmācīties, mācīties kādu universitātē, maksā attiecīgās universitātes valsts maksas. Bet tas ir citādāk Mm, ja šie pilsoņi tiks uzskatīti par ārpusējas pilsoņiem, respektīvi trešās valsts pilsoņiem, kad šīs universitāšu maksas ir daudz augstākas. Visas šīs barjeras, protams, ir tikai redzamā aizberga daļa. Pašos pamatos aktuāls ir jautājums par to, kas notiks ar cilvēkiem, kur šobrīd nav likumīgie rezidenti. Uh, tāpēc, ka viņi nav spējuši iznot šīs tiesības saskaņā ar pašreizo reģistrācijas procesu, un tas ir 30% noraidījuma rādītājs mm, šajā kontekstā. Šie cilvēki gatavojas atstāt Lielbritāniju, un e, viņu bažas ir milzīgas. Te e, šādai situācijai pakļaut ļoti daudz un dažādi cilvēki. Lielbritānija nevar atteikties pati no saviem uh, noteikumiem, bet mēs tāpat laikā domājam, ka šeit ir elastības iespēja par to, kā šie kriteriji var tikt interpreti tā, lai visi, kas šobrīd dzīvo Lielbritānijā, var saņemt pastāvīgu uzturēšanās atļauju, ne tikai tie, kas atbilst kriterijiem pirms Brexit. Tātad pirmām kārtām jāidentificē un jāreģistrē pilsoņi, kas dzīvo tur, jā, jā, jā, jāpiešķir pastāvīgi uzturēšanās, uh, visiem tur dzīvojošiem un attiecīgās tiesības. Un jāgarantē šīs nedalāmās tiesības uz neierobežotu laiku. Mūsu grupējums ir cieši strādājis kopā ar Lielbritānijas un citām nevalstiskām organizācijām un korporācijām, Ehm, esam saņēmuši daudzus komentārus un informāciju. Esam pārliecināti, ka visas šīs organizācijas pārstāv 5 miljonus iedzīvotāju Eiropas Savienībā, un tas ir jāatspoguļo sarunu procesā. Tādējādi īstenojot ehm, garantijas viņiem nākotnē. Uh, Noslēgumā gribētu vēl teikt, ka Eiropas parlamentam un komisijai, eh, parlaments un komisija ir tiešām bijuši ļoti atsaucīgi un uzklausījuši mūs, tāpēc gribu arī šodien vēlreiz teikt paldies visiem deputātiem, kas mūs uzklausa un paldies. Thank you very much and thank you for... Lielas paldies, paldies par šo darbu. Nu, protams, reizēm situācija ļoti sarežģīta. Un nākamais runātājs, kas arī ar šādiem apstākļiem sastopas, ir Jans Dorfejs, kas ir imigrācijas jurists, strādā Lielbritānijā ar uh, turienes par tiesībām un attiecīgi pastāstīs mums par situāciju. Lūdzu. Tāms un kungi, paldies, godātie parlamenta deputāti. Vēlos jums visiem pateikties, ir īpaši paldies Sliba komitejai, Empel komitejai un Petī komitejai par to, ka dodat man iespēju šodien izteikties. Esmu mm, pusvācietis, pusbritu, visu šīs valodas runāju ar zināmu akcentu. Manuprāt, Eiropa nav tikai teorētiska doma vai ienaidnieks, kā to saredz Tereza Meija, bet man tās ir mājas, mana mamma un patēvs. Mans tēvs un patēvs abi divi ir vācieši, viņi arī bija pavisam vienkārši var ierakt, ierasties šeit no Frankfurtas, piemēram, un tā ir Eiropas realitāte. Un tāpēc arī runāšu šobrīd par ES pilsoņiem Lielbritānijā. Pašreizējā slaidā jūs redzat visas tiesību aktu problēmas. Un ļaujiet man pastāstīt par dilemmām, kas saistītas ar pieteikšanos uz Britu pilsonību un kas notiks ar ģimenes locekļiem, kas vēlas šobrīd vai nākotnē E, pievienoties šai pilsonībai. Domāju, ka daudz kas no tā, kas man sakāms, attieksies arī uz Ferhuštāta kunga minēto par to, ko saka Eiropas kopiena tiesa un kāpēc ir vajadzīgs tās turpinošamies jurisdikcija, jo Lielbritānija jau šobrīd neievēro ES tiesību aktus un par to arī pastāstīšu. Tas jums e, dos priekšstatu par to, kā viņi šobrīd jau vēlas ierobežot visu šīs klauzulas Un īpaši tas attiec uz ģimenes locekļiem. Negribu atkārtot šeit rakstīto. Gribu tikai teikt, protams, ka šīm tiesībām jau to pievērot arī nākotnē, un tās ir noteiktas Eiropas kopienu tiesas nolēmumos. Nākamais slaids. Ir jau vairāk kārt minēts par to, kādas ir obligātās veidlapas pastāvīgiem e, rezidentiem. 84 um, mm, lapušu forma tiešsaistē tāpat. Un tur ir jāuzskaita pilnīgi viss izbraukšanas gadījumi iepriekšējos 25 gados, ko ir vienkārši neiespējami dokumentēt. Turklāt eh, iekšējot ministrija ļoti restriktīvi iztur šajos gadījumos tas um, izriet no viņu vēlmes pārsvarā atstāt cilvēkus aizdurīm, nevis um, padarīt iespējumu personu brīvu pārvietošanos. Un tas īpaši aktuāli viena konkrētā gadījumā, Mundijas Hokinsas gadījumā viņa bija aizbildna kādam bērnam, viņa nevarēja saņemt pasi, tāpēc, ka viņai bija nemitīgi jāpārvietojas, un viņas um, ieteikums līdz ar to tika noraidīts tikai pateicoties plašiņas līdzekļu uzmanībai, viņi saņēma pastāvīgu uzturēšanās atļauju un pēc tam arī e, valsts piedarību. Bet iekšlietu ministrija, piemēram, neizvērtē tādus gadījumus, kad bērni piedzimst Lielbritānijā e, ES vecākiem, faktiski pēc savas, e, nu, dzimšanas vietas jau varētu tikt uzskatīt par Lielbritānijas pilsoņiem un ar pastāvīgu uzturēšanās karti. E, Un tātad tas tiešām ir tāds ļoti formāls process un netiek izskatītas no, m, mm, reālas situācijas par to, vai šīs tiesības jau faktiski ir saņemtas vai nē. Vēl viena lieta ir tas, ka mm, netiek pieprasīti papildus dokumenti, vienkārši tiek noraidīts pieteikums, un cilvēkiem atkal no jauna ir jāpiesakās vai jāiesaistās apelācijas procedūrā, savukārt apelācijas laiks ir 35 33 nedēļas es lietām, bet ārpusējas e lietām tur ir pat vairāk kā 3 gadi. Un kas varbūt daudziem mm, var nākt kā pārsteigums, ir tas, ka Lielbritānijas tiesa ir nolēmušas, ka nav apelācijas tiesība tajos gadījumos, kad eh, lieta attiecas uz eh, tālākiem ģimenes locekļiem. Bet es nonākšu vēl pie tā, kas tiek definēts ar šiem paplašinātās ģimenes locekļiem respektīvi tiem ģimenes locekļiem, kas netiek tiešā veidā aizsargāti ar brīvas pārvietošanās direktīvu. Nākamais slaids. Problēma, kam vēlos pievērsties, ir tāda, ka ES valsts pierīgie, kas uh, iegūst Britu pilsonību, zaudē ES tiesības, neskatoties uz viņu eh, tiesībām izmantot eh, līgumā noteiktās tiesības. Pie tā pievērsīšos arī nākamajā slaidā. Uh, Tālāk Lielbritānijas valsts piedarīgie var īstenot šīs līguma tiesības ārpusē, tā tā teikt, eh, Surinder Singa lieta šajā gadījumā aktuāla. I think there's a slide before. Thank you. Paldies. Šis slaids ir īstais. Līdz 2012. gadam Lielbritānija attiecās pret ES valsts piedarīgiem kā pret ES valsts piedarīgajiem, bet tad nāca Makārtī lieta kas tiešām bija visai neveiksmīga. Tas bija Britu pilsonis, kas vienlaikus bija arī īrijas valsts piedarīta, bet nekad neizmantoja līguma noteiktās tiesības. Un Eiropas kopiena tiesa pamatoti uzstāja, ka šī persona nevarēja saņemt ES tiesības. Ko Lielbritānija šo secinājumu izdarītā pateica, ka ES valsts piedarīgie vairs nav, tiem vairs nav nekādas ES tiesības. Un līdz ar to tika mainīta 2016. gada imigrācijas regulas definīcija. sakot, ka šīs zonas valsts piedarīgais nozīmē valsts piedarīgo, kas vienlaikus nav Britu pilsonis. Tāpat. Un šādos gadījumos, piemēram, tika aizmirsti gadījumi, kad kādam uh, valstspiedrīgajam, uh, Lielbritānijā dzīvojošam valstspiedrīgajam, piemēram, māte varētu dzīvot uh, Kolumbijā, un tad varētu ie, gribēt ierasties uh, Jo šajā gadījumā tiešām vienkārši drakoniski imigrācijas likumi tiek piemērot, neskatoties uz to, ka uh, meita vai dēls šajā gadījumā ir uh, valsts piedarīgais. Un te nu rodas jautājums par to, ka šīs ģimenes tiek burtiski sašķeltas, saraustītas gabalos. Un arī tajos gadījumos, ja ja jūs kļūstat par, eh, ja jūs esat eh, francūzs, kas precējies ar kolumbietām, dzīvot Lielbritānijā, bet viens no jums atgriež pie Francijas eh, valsts piedarība, tad tādā gadījumā otrs laulātais var kļūt par nelegālu, pa, nelegālu par, uzturošamies personu. If you could have the, the next slide, please. Nākamais slaids, lūdzu. Nu, te mēs redzam pretstatu starp imigrācijas noteikumiem, kas ir attiec uz pieaugušiem atkarīgiem radiniekiem un vienlīdzīgas attie attieksmes direktīvu 2004 vai 38. Saskaņā ar ēstiesībām visi bērni, ja viņi ir līdz 21 gadu vecumam, var pievienoties uh, saviem vecākiem. Te nav citu nosacījumu. Un arī citas atkarīgās personas, jeb uzturamās personas, vienalga vai tas ir mm, līnijā uz augšu vai uz leju, vai tas būtu māte tāds un tā tālāk, tā tad arī virs 21 to var darīt. Gribēju atzīmēt, ka šis dokuments tūlīt pēc sanāksmes būs pieejams rakstiski, um, tāpēc var, nu, visi nemesties histēriski piezīmēs to visu atzīmēt. Bet savukārt uh, Lielbritānijas imigrācijas likumi ir drakoniski. Jūs esat vecāks par 18, tad tādā gadījumā jums ir, jās, ir jābūt ilgtermiņa personīgas aprūpas vajadzībām ikdienas uzdevumu veikšanā. Un kā britu pilsonim jums ir jāapliecina, ka jūs varat apmaksāt Lielbritānijā šīs personas aprūpas rēķinus. Tātad no valstīm, kur šādas mm, sistēmas nepastāv vai kur tās ir darāks vai ASV, vai ASV piemēram, eh, nu, šādā veidā radinieks vairs nevar iebraukt Lielbritānijā. Es esmu pārliecināts, ka šeit ir dažādi atteikumi iemesli. Un tas ir pretrunā brīvas pārvietošanās direktīvai, ja vienāds attieksmes direktīvai par to, ka valstī vajadzētu veicināt iespēju ģimenēm atkal apvienoties, īpaši tajos gadījumos, kad runa ir par um, attiecīgajiem at, aprūpējumiem ģimenes locekļiem, kas ir daļa no šīs saimniecības. Nākamais slaids. Vēl viena joma, kur Lielbritānija šobrīd ierobežo tiesības, ir Surinder Singh lietas. Tā ir vesela kategorija e, Britu ES e, valstspiedrīgo ietvaros. Jeb tā Ferkovštāt ir jūsu trešā kategorija. Tie, kas ir jau ieguvuši ES tiesības saskaņā ar attiecīgiem tiesību aktiem Un tagad viņi pēc, eh, piemēram, dzīvošanas Francijā vēlas atgriezties Lielbritānijā un Eiropas kopiena tiesa. Uh, taču saka Brītu, Brītu valdībai, ka viņus, uh, viņus regulē ēstiesību kaktu, bet Lielbritānijas valdība vēlas izvēlēties savu sistēmu. Kopš šīs diskusijas, jāsaka, nav nekas mainījies Un 2016. regula savukārt eh, ir vēl striktāka. Tur ir atšķirīgi noteikumi Lielbritānijas pilsoņiem, kas ir ES valsts piedarīgie, tā vietā, lai izturētos pret viņiem kā pret visiem citiem. Tātad Lielbritānijas iedzīvotāji, kas uh, ir bijuši Francijā un atgriezušies, nesņem tādā pat pašu attieksmi kā Francijas iedzīvotāji, kur strādā Lielbritānijā. Tas liecina, ka es tiesības var tikt zaudētas, ja jūs atgriežaties no ārzemēm eh, atpakaļ uz Lielbritāniju. Jums var pateikt, ka lūk, pret jums izturēsies tikai kā pret Lielbritānijas pilsoni. And they say the residence has to be genuine. So what they're Tātad šobrīd Lielbritānija, ņemot vērā šo pieaugušo apgādājumo personu noteikumu Britu valsts piedarīgi ir teikuši, lūk, nu tad es došos uz īriju, strādāšu tur trīs mēnešus, atgriezīšos, būdams ES valsts piedarīgais, bet te Lielbritānijas valdība saka, nē, to mēs nevarim jums pieļaut, jo mēs sakām, ka jūs tādā gadījumā nesat, nesat ES valsts piedarīgie. Tā tiek runāts arī par tādām koncepcijām, kā piemēram eh, dzīves eh, centrs, jeb centrālā vieta, nu, piemēram, ģimene, kur daļa dzīvo īrijā, daļa Lielbritānijā, nu, vienalga, vai tas ir izglītības saņemšanas rezultātā, Lielbritānija saka, nē, nu, lūk, ja visa šī ģimene neatrodas vienā vietā, tad tagad viņiem ir jāizteno uh, līgumā paredzētās tiesības, nevis pārvietošanās brīvība. Nākamais slaids. If you actually moved in order as a means for circumventing any... Un ja jūs tiešām, ja jūs tiešām pārvācaties tāpēc, lai izvairītos no uh, tiesību normām, kas tiktu piemērots vienam vai otrai ģimenes loceklim, tad tādā gadījumā attiecīgie labumi zem Lielbritānijas tiesību aktiem jums nepienāks. Tātad es tiesību aktu tiek apdraudēti. Uh, un tas attiecas uz eh, šeit slaidā minētajiem akriču motīviem. Nākamajos slaidos, eh, kas arī būs pieejami tiešsaistē minētas atsaucas uz Eiropas kopienu tiesu. Šāds atsaucas ir Lielbritānijas tiesību aktos, apša, tādējādi apdrodot Rindar Singh lietu. Un tad ir jautājums par to, vai ēst tiesības tiek zaudētas, ja jūs iegūstat Lielbritānijas pilsonību. Un es domāju, tāpēc arī šeit Eiropas kopientiesai vajadzētu nākt klajā ar ierobežojumiem jo bez šaubām Lielbritānijas valdība arī turpmāk mēģinās šīs tiesības ierobežot. Uh, Lielas paldies par uzmanību! Thank you very much. The... Paldies! Nākamais runātājs ir Čārls Džefrijs, kas ir uh, Edinburgas universitātes profesors. Lūdzu, dodu jums vārdu. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Paldies, ka uzaicinājāt mani šodien runāt uzklausīšanā. Mani lūdza runāt par Erasmus Plus programmu Tā ir studentu mobilitātes programma Eiropas Savienībā, to finansē Eiropas Savienība, un tagad Erasmus Plus programma svin arī savu 30. gadskārtu. Un es nedaudz arī pastāstīšu, ko esam pieredzējuši Edinburgas universitātē, izmantojot Erasmus Plus programmu, un arī atļaušos dažus vispārīgākus komentārus. Nu, sākumā tāda ironiskāka piezīme. Tagad kad tiek runāts par apvienotās karalists izstāju no Eiropas Savienības un Erasmus Plus programmas tieši tajā gadā, kad mēs eh, svinam 30. gadskārtu projektam, ko izveidoja kāds no Britiem. Havels Kerijs Džons, viens no augsta ranga ierēģiem Briselē, viņš arī 73. gadā bija kaismīgs Lielbritānijas iestājas virzītājs Eiropas Savienībā. Viņš arī strādāja izglītības programmās un arī 76. gadā izveidoja pilotu projektu pirms Erasmus uh, programma tika uzsākta pēc desmit gadus. Es gribēju tikai uh, paust savu cieņu Kerija Džonsa vīzijai un neatlaidībai. Havels eh, Kerijs Džons jau tobrīd apzinājās, ka mēs universitātēs, sabiedrībās vēlamies kaut ko atklāt un ka zināšanu uh, izplatīšana notiek daudz efektīvāk, ja cilvēki var doties uz dažādām valstīm un dalīties savās domās un zināšanās. Un, ja jūs uh, salīdzinātu apvienotās karalists un Eiropas Savienības universitātes, tad varētu secināt, ka Erasmus Plus programma, kas veicina šādu cilvēku interakciju, nav domāta tikai akadēmiķiem un studentiem, jo šai programma nāk par labu sabiedrībai kopumā apdraudot šo projektu, kā tas ir noticis ar Brexit referendumu, nozīmē milzīgas problēmas ne jau tikai universitāšu akadēmiskajai videi, bet mūsu sabiedrībai kopumā. Pie tā vēl atgriezīšos vēlāk. Eh, tas ir uzskats, kas. Uh, ir saprotams ļoti daudziem. Tagad daži skaitļi un fakti. Līdz 2020. gadam visā Eiropas Savienībā ir lēsts, ka aptuveni 5,5 miljonu studentu būs piedalījušies Erasmus apmaiņas programmās. Tas ir milzīgs skaitlis apvienotajā karalistē. Tie ir. Uh, to others in exchange. Uh, vairāk par 60 tūkstošiem studentu, kas dodas uz citām valstīm, un pie mums ierodas katru gadu apmēram 27 tūkstoši. Un Erasmus nodrošina arī profesoru apmaiņas programmas, mācības spēki var doties uz citām valstīm un tādā veidā ir uh, iespējams arī uh, uzlabot šo akadēmisko sniegumu pēdējo 30 gadu laikā apmēram 12 tūkstoši studenti ir bijuši Erasmus programmas ietvaros Edinburgas universitātē, un mēs arī esam sūtījuši savus studentus uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad eh, mēs esam sastajā vietā, ņemot vērā uz citām valstīm braucošo studentu skaitu un saņēmēju eh, sarakstā, mēs pat esam augšgalā. Un Mēs arī um, esam izveidojuši starptautisko kredītu mobilitātes iniciatīvu. Ir bijuši 99 studenti, kas var pie, pie, ir piedalījušies šajā starptautiskajā apmaiņas programmā. Ir 20% uh, līdzfinansējuma apvienotajā karalistē šādai programmai. Un jāsaka, ka tas visai uzskatāmi demonstrē, ka Erasmus ir mūsu svarīgākā studenta apmaiņas un mobilitātes programma programma, un es domāju, ka gandrīz katra universitāte Eiropas Savienībā varētu teikt to pašu. Ko mēs iegūstam pateicoties Erasmus programmai? Apvienotās karalistes universitātes veica uh, ietekmes pētījumu, Erasmus ietekmes pētījumu pagājušajā gadā. Uh, Un tika secināts, ka studenti, kas ir piedalījušies Erasmus programmās, gūst labākas sēkmes universitātēs, viņiem ir pēc tam vieglāk atrast darbu un ņemot vērā arī augstos bezdarba rādītājs, izskatās, ka arī Erasmus programmas absolventi pēc tam pat var iekārtoties labāk apmaksātos darbos. Uh, 71% no studentiem, apmēram 450 cilvēki, teica, ka viņi ir ieguvuši zināšanas un prasmes, ko viņi nebūtu varējuši iegūt vienkārši, ja būtu palikuši Edinburgā un nekur nebūtu tālāk paskatījušies. Uh, 81% teica, ka viņi tagad labāk izprot citas kultūras un tās ir iemācījušies novērtēt. 79% eh, teica, ka viņi saprot, viņiem ir labākas iespējas darba tirgu un tāpat daudzi eh, studenti teica, ka viņi labāk apzinās arī savu vietu starptautiskajā līmenī, ka viņi ir konkurētspējīgāki. Un Ja mēs pareiķinām, cik studentu pēdējo 30 gadu laikā ir piedalījušies šajā programmā, nu, tas ir milzīgs skaitlis un milzīgs ieguvums mūsu sabiedrībai. Un ir bijušas plēses, ka Erasmus ir radījis. Apmēram Erasmus programmas uh, ir arī bijušas pamatā vienam miljonam bērniņu, kas ir piedzimuši jauktajās ģimenēs. Un uh, ir bijuši arī vairāki citi uh, nu, daž, da, dažas lietas, ko ir sakuši, teikuši studenti pēc Erasmus programmas. Jā, tas bija fantastisks gads, es daudz ko ieguvu. Šī programma ir pieejama visiem. Pieejama visiem, es to varu pasvītrot. Un arī jauniešiem, kam ir grūtāk apstākļi, ir iespējams saņemt papildus finansējumu, ja, piemēram, ģimene nevar viņiem palīdzēt sekt um, radušās izmaksas. Um, strādājot un dzīvojot ārzemēs. Vēl kāds citāts eh, Erasmus programma bija tas eh, vislabākais, eh, vislabākā pieredze manā dzīvē. Es varēju satikt draugus visā pasaulē, uzlabot mm, savu izglītību ļoti ievērojami. Vēl Tas noteikti uzlaboja manas izredzes darba tirgū, man bija pieredze dzīvojot ārzemēs. Es tagad varu arī brīvi sarunāties franču, itāļu, spāņu valodās. Man eh, tas ir liels iegums, jo jāsaka, pārsvarā britiem ir visai šokējošas svešu valodu prasmes. Jā, jā, tā ir taisnība, sakarunātājs. Un vēl pēdējā liecība - lūdzu, neļaujiet, lai Brexit izjauc šo lielisko projektu un atņem lielisks iespējas jauniešiem apvienotajā karalistē. So what next? Uh... Kas tam visam sekos? kā mēs varēsim saglabāt pēc iespējas vairāk šo labo lietu ieguvumu, pateicoties Erasmus programmai. Katrā apvienotās karalists universitātā, tāpat kā Edinburgā, ir centieni arī turpināt piedalīties Erasmus programmās arī Brexit sarunu laikā. Gribēju nedaudz citēt arī mūsu premjerministri, kad viņa uh, nosauca savu programmu Brexit sarunām. Savā sarunā viņa teica, es vēlos, lai apvienotā karalista kalpot par magnētu startautiskajam talantam, jā, nu studentus par tādu varētu uzskatīt. Viņa arī teica, ka mēs varētu vēlēties piedalīties īpašās starptautiskās programmās. Jā, mēs arī attiecīgi ieguldījumu tam visam sniegsim. Un Viņa arī teica, ka ir gatava sadarboties ar Eiropas partneriem izpētes, zinātnes un tehnoloģiju jomās. Talants, piedalīšanās, programmas, koncentrēšanās uz zinātni un izpēti. Nu, galvenokārt, es domāju, tas ir mērķēts nevis uz Erasmus, bet Eiropas Savienības zinātnes projektu finansējumu programmām. Un es domāju, ka Erasmus tomēr vajadzētu arī pacelt augstāk eh, šajā prioritāšu sarakstā. Kāds varētu teikt, ka viņi te mēģina izlasīt sev tīkamākos kumosiņus un, protams, eh, nepieņemt pilnīgi, pilnīgu iesaisti. Es nezinu, vai patiešām tā ir taisnība šāda gardāko kumosu. Uh, izlasīšana nozīmē ieguvums tikai vienai pusē, bet Erasmus programma īstenībā nāk par labu visām pusēm, kas tajā iesaistās. Nu vienalga, vai apvienotā karalīste būs Eiropas saimnības dalība valsts vai nē domāju, ka Eiropas Savienības universitātes vēlētos, lai apvienotā karalists joprojām pilnībā piedalītos Erasmus schēmā. Mēs visi varam atzīt, ka cilvēku un uh, domu zināšanu pārvietošanās ir kaut kas ļoti vērtīgs, bet jārunā arī par angļu valodu. Uh, Un Eiropas komisijas priekšsēdētājs nesen izteicās par angļu valodu. Nu, es neuzskatu, ka tā kaut kur pazudīs pēc, pēc mūsu izstājas. Ap angļu valoda joprojām būs pieprasīta Eiropas Savienībā, un daudz jauniešu noteikti vēlēsies pie mums studēt, un studēt tieši angļu valodā. Tas ir viens no apusējiem ieguvumiem, nav nekāda gardāko kumosiņu izlasīšana. Un Kādas varētu būt iespējamās alternatīvas? Šveicē jau ir uh, pazīstams tāds uh, modelis, uh, Šveices paralēlā sistēma. To varbūt varētu izmantot apvienotajā karalistē. Nu, varbūt arī kaut ko varētu mācīties no Skotijas. Varbūt jums būtu interesanti dzirdēt, kas Skotijā ir sagatavots mobilitātes talantu, mobilitātes manifests, ko ir parakstījuši studenti, arotbiedrību pārstāvi un universitāšu profesori. Mēs varētu darīt ko līdzīgu, bet, nu, tas nebūtu tik uh, izdevīgi. Un, protams, arī šādi projekti ir jāfinansē. Mēs noteikti varam prognozēt, ka uh, Pēc Brexit eh, arī citi prasīs savu daļu, eh, nu, piemēram, lauksaimnieki teiks, mēs zaudējām, apvieno, mēs zaudējām Eiropas Savienības atbalstu, tagad mums vajag vairāk naudas. Tas viss, protams, ietekmēs eh, kopīgo ainavu. Un Protams, universitātes varētu rīkjoties individuāli atbalstot šos startautiskās mobilitātes projektus. Edinburgas universitāte jau šeit ir spērus pirmos soļus. Mēs tiem studentiem, kas vēlas pie mums studēt nākamajā gadā esam noteikuši, ka ir obligāti jāuzturas gadu ārzemēs tajās universitātēs, ar kurām mums ir noslēgta sadarbība jau Erasmus programmas laikā, ka mēs seksim šīs izmaksas, ja vairs nedrīkstēsim piedalīties Erasmus programmā. Nu, ja visi tā darītu, tad situācija galīgi nebūtu uh, iepriecinoša. Noteikti apmaiņa saruks. Uh, un nebūs arī pilnīgi līdztiesīgas iespējas visiem studentiem. Mēs īpaši domājam par studentiem, kas varbūt eh, nedzīvo tik eh, izdevīgos finansiālajos apstākļos. Jāsaka, ka šīs alternatīvas nav tādas pārāk iepriecinošas. Tādēļ visās universitātēs apvienotajā karalistē tiek runāts, ka joprojām mūsu galvenā prioritāte ir pilnīgi simtprocentīgi piedalīšanās Erasmus programmās. Paldies! Next... Paldies! Tagad uzstāsies Džūlija Onslova Kola. Viņa vada globālās imigrācijas nodaļu Price Waterhouse Londonā. Viņa arī daudz strādā pie Brexit uh, jautājumiem. Viņa ir arī Londonas mēra konsultantu grupā. Lūdzu, jums vārds. Paldies! Es Esmu Price Waterhouse Coopers jau uh, guvusi pieredzi runājot par migrācijas jautājumiem. Es pie, esmu arī Londonas mēra konsultantu grupā, mēs runājam par Brexit. Un man ir ļoti liels prieks, ka šodien varu ar jums dalīties gūtajā pieredzē, jo Eiropas parlamenta deputāti, protams, piedalīsies šajā uh, dialogā. Es vadu lielāko imigrācijas um, tīmekli, kurā ir eksperti, vairāk par tūkstotu ekspertiem no, tūkst, no 171 valsts. Mēs mm, apzinām paraugu praksi starptautiskā līmenī, un tādā veidā es labāk varu saprast uh, tās grūtības, kas var rasties uzņēmumiem, ņemot vērā uh, Uh, Brexit. Es esmu sazinājusies ar uzņēmējiem dažādos sektoros, gan jaundibidānotos uzņēmumos, gan lielos multinacionālos uzņēmumos. Ņemot vērā šīs sarunas, esmu arī nonākusi pie vairākām atziņām, kuras darīšu zināmas arī jums uzņēmumi patiešām cenšas apzināt, kuri ir tie uh, cilvēki, kas strādā pie viņiem no Eiropas Savienības dalību valstīm un saprot, ka Brexit uh, ietekmēs arī imigrācijas sistēmu komā, kopumā. Uzņēmumi ir mēģinājuši arī saprast, kuras ir uh, vājās vietas likumdošanā. Tas ir uh, rezultējies ļoti lielā, plaša mēroga datu apkopošanā. Pirms tika uh, uzsākta 50. panta procedūra, daudzi uzņēmumi jau atbalstīja Eiropas Savienības uh, darbiniekus uh, savā vidū. Viņi uh, jau pirms tam mēģināja saprast, ko darīt izstājas gadījumā, lai palīdzētu saviem darbiniekiem. Un pat, ja Eiropas Savienības uh, dalību valstu pilsoņiem nav jāuzsver, uh, Eh, ka viņi strādā apvienotajā karalistā un jāpieprasa savu tiesību ievērošanu un tās jāmanifestē. Tomēr esam redzējuši, ka ļoti daudz cilvēku ir meklējuši informāciju internetā par savām tiesībām un privilēģijām. Un daudzi uzņēmumi ir uh, mēģinājuši palīdzēt saviem darbiniekiem palikt apvienotajā karalistē. Jāsaka, ka Šī gada sākumā mēs sagatavojām kopīgu ziņojumu par to, kā migrācija ietekmē situāciju Londonā, tās darba spēku un ekonomiku. Esmu sagatavojis arī uh, uz papīra dažas ziņojuma kopijas, varēsiet tās saņemt, ja tas jūs interesē un ziņojums vēlējās sagatavot pietiekami labu faktoloģisku informāciju savai valdībai, ko tā tad nozīmēs Brexit arī mūsu tautsaimniecībai. Arī tika apkopoti oficiāli statistikas dati par apvienotās karalistes darba spēku, arī tiem cilvēkiem, kas strādā Londonā. Mēs vērtējam situāciju no 2005. līdz 2015. gadam. Ziņojumā tika secināts, ka visumā katrs migrants 4 Eh, gada laikā uh, Londonas ekonomikai rada ieguvumu par 46 tūkstošiem mārciņu un apmēram 1,8 miljoni tātad eh, valsts kasē rada 83 miljonus uh, miljonu of the economy. 83 miljārdu lielu pēļņu katru gadu. Un jāsaka, mēs arī ap, apzinājām piecus lielākos sektorus, proti celtniecību, finanses un So 300... Un uh, valsts veselības aprūpas dienas. Tie ir tie jautājumi, kam pievērsīšos tieši šodien. Ļoti daudz migranti puse no tiem strādā celtniecības sektorā. Un izskatās, ka vienai pēkdaļai būs pienācis pensijas vecums turpmāko piecu gadu laikā. Bet būvniecība ļoti strauji attīstās, ir tik daudz dažādi infrastruktūras un uh, arī mājokļu projektu, ka darba rokas šeit noteikti būs nepieciešams arī turpmāk, kā mēs eh, šos caurumus aizpildīsim. Un kāds eh, liela būvniecības uzņēmuma priekšnieks man teica, ka piecu gadu laikā viņam varētu pietrūkt 230 tūkstoši cilvēku būvniecībā kopumā. Uh, un uh, viena sastāvdaļa uh, ekonomikas Londonā ir uh, tieši finanšu sektorā. Tur strādā 1,1 miljonus cilvēku, 293 tūkstoši no tiem Londonā un 15% no visa apvienotās karalistes darba spēka. Uh, Mani klienti no finanšu nozares ir ārkārtīgi noraizējušies par to, kā izskatīsies, kā mainīsies apvienotās karalists iedzīvotāju aina nākotnē. Un jāsaka, protams, Pienotās karalists pilsoņi strādā arī eh, citviet pasaulē, tā būs arī liela problēma. Veselības aprūpē strādā 1,2 miljoni, vairāki eh, desmiti tūkstoši Londonā un 12% eh, šo strādājošo ir tieši migranti, un Londonā tie ir pat 25%. Ir apvienotās karalistes ārsti ir 13% no kopīgā ārstu skaita Londonā, un Eiropas Savienības iedzīvotāji ir nodarbināti mūsu veselības aprūpas dienestā. Un ļoti aktīvi tieši veselības aprūpas jomā tiek pieņemti uh, cilvēki no ārvalstīm, no citām Eiropas Savienības dalību valstīm. Un tika veikts arī pētījums, kā migranti ietekmē ekonomisko izaugsmi. Eiropas Savienība teica, ka AK iedzīvotāju tiesības ES un ES iedzīvotāju pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē ir Eiropas Savienības institūcija prioritāte. Es domāju, ka turpmāka precizēšana šajos jautājumos noteikti būtu ļoti uh, laba reakcija uz uh, pilsoņu raizēm. Un nav jāmaina migrācijas politika. Protams, lai sa, sagatavotos situācijai pēc Brexit, arī migrācijas jomā būs vajadzīgs ilgs laiks. Uh, Apvienotās karalists valdībai ir jāpasaka skaidri, kādas tiesības pienāksies šiem cilvēkiem un ar kādu mehānismu palīdzību to risināt. Es domāju, ka debatēs mums tas viss ir jāpaturprātā. Es piekrītu Mišelam Barņē, ka ir jābūt uh, uz apasējības principu balstītam nolīgumam, kas būs ļoti sarežģīts, bet es pārliecinātu, ka varēsim atrast loģisku risinājumu. Paldies! Thank you, and we will conclude. Paldies, un šo paneļu diskusiju noslēgsim ar Jonathan Portis, kurš ir ekonomikas profesors King, uh, eh, Karaļa koledžas, uh, eh, King's College uh, Londonā. Paldies, ka uzaicinājāt mani. Daudz kas no tā, ko vēlēju sacīt, jau tika pieminēts iepriekšējo Ehm, runātāju prezentācijās, varu piekrist aprakstam pašreizējiem ehm, par juridisko situāciju, ko ieskicēja Dreifelkungs. Un tāpat arī to, ko sacīja Donsklai kundze, un arī ekonomiskajiem apsvērumiem, kuru man kolēģi Džulija tikko izklāstīja. Tas, ko es centīšos darīt, ir paskarīties uz situāciju no publiskās politikas viedokļa. Un cerams, ka tas nepaliks tikai jums, Eiropas parlamenta deputātiem, bet arī lielā mērā ir adresēts Eiropas komisijai, dalību valstu valdībām 27 dalību valstīs un visvairāk jau apvienotās karalists valdībai. Jo ir pēdējais laiks saņemties visām pusēm, atklāt sakot un pacensties atrisināt šo situāciju. Ejam tālāk, šo varam izlaist. Tie, kas vēlas iepazīties ar statistikas datiem, būs tāda iespēja. Ejam tālāk. Pašreizējā nostāja. Sākšu ar šo. Šī situācija jau vairāk kārt e, ir norādīta iepriekš. Paziņojumi kampaņas laikā, ka nevienai pusēs pilsoņiem nav jāuztraucas, bija vienkārši tāpēc, ka cilvēki nezināja, par ko runā. Un tas ir arī pierādījies tagad. Diemžēl kopš šī brīža Un es jau toreiz norādīju, kāda ir iemesli - administratīvie sarežģījumi, lai pārliecinātos par tiesībām uzturēties valstī, kur Donskai kundze arī precīzi norādīja. Tāpat arī juridiskā sarežģītība, tīpaši saistībā ar ģimenes tiesībām, kuras norādīja Dorfelkungs. Bet, diemžēl, kopš tā laika ne apvienotā karvalsta, ne 27 dalību valsts nav neko darījušas, lai atrasinātu šos jautājumus, un e, varētu teikt, ka situācija pasliktinājusies. Eiropas Savienība 27 dalību valstis politiski iemeslu dēļ nav snieguši politisks paziņojums vai pat uh, iesaistījušās. Priekšsēdētājs aicina izteikties lēnāk, uh, lai varētu iztulkot tiem, kuri uh, vēl saņem tulkojumu. Visi, protams, saprot angliski, bet ir nepieciešams arī tulkojums. Es saprotu, runātājs turpina, es saprotu iemeslus, bet eh, tas, ka nav ne politiskai paziņojumi bijuši, ne tehniskas diskusijas, uzsāktas um, nav pareizi. No Eiropas Savienības puses nevēlēšanās iesaistīties ļāva apvienotai karalistei paziņot, ka viņi nedarīs neko, kamēr nav sākušās sarunas. Šāds paziņojums bija negodīgs. Vienkārši attaisnojums, lai varētu nerisināt tos sarežģītos jautājumus, kurus pieminēja pirms manis runājušie. Tāpat arī pilnīgi nepieņemamā attieksme pret Eiropas Savienības pilsoņiem, atņemot viņiem uzturēšanās tiesības, kā Donskoja kundze to aprakstīja. Tas ir tikai padziļinājis bažas par šo pilsoņu grupu. Tas arī ir saindējis atmosfēru, varētu teikt, šo vidi sabojājis. Uzticēšanās no Eiropas Savienības pilsoņu puses apvienotāji karalistei, komisijai un komisijas vai dalību valstu ticam, e, uzticēšanās apvienotās karalistes valdībai, ka tā spējas e, atrisināt situāciju. Vadlīnijas, ja padomu to apstiprinās, jau ir solis pareizajā virzienā Apvienotās karalists valdība tiek aicināta nāklājā detalizēto aprakstu, e, kas būtu veicams, lai nodrošinātu tiesību īstenošanu gan attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem apvienotāju karalistē, gan uz apvienotās karalistes pilsoņiem Eiropas Savienībā. Ir svarīgi uzsvērt, ka tas, ko komisija ir piedāvājusi, ir tas, ko visi, tā skaitā apvienotās karalistas ārlietu ministrs Boris Džonsons, solīja pirms referenduma. Savā ziņā tā ir tāda maksimālistiska nostāja, bet tā sakrīt ar to, ko eh, savulaik pirms eh, Brexit eh, referenduma solīja izstāšanās atbalstītāji. Apvienotā karaliste konsekventi ir to paudusi, un es to arī atbalstu, tā ir arī eh, pareiznostāja, ka eh, šī pilsoņu tiesību nodrošināšana tai ir jānotiek uz apusējības principa. Svarīgi ir nodrošināt juridiskās garantijas, it īpaši saistībā ar ģimenes tiesībām. Un iespējams, ka piekļuve eh, nodrošināma uh, ģimenes tiesību jomā uz savstarpējības vai apusējības principu, bet nekas nav tālāk eh, detalizētāk runāts par ģimenes tiesībām un citām tiesību jomām. Manuprāt, Eiropas Savienības eh, priekšlikuma ir labs sākuma punkts, bet būtu labi atzīt, eh, ka, es atvainojos, Dreifo kungs jau norādīja, ka apvienotāji karalistē Eiropas Savienības pilsoņiem ir pat lielākas tiesības nekā apvienotās karalistes pilsoņiem. Apvienotās karalistes valdībai būs grūti paskaidrot, kāpēc pēc Brexit eh, Eiropas Savienības pilsoņiem ir vairāk tiesību nekā Britu pilsoņiem. Es domāju, ka Eiropas Savienībai ir jāatzīst, ka apvienotai karalistei un tā konkrētās valdībai būs eh, šo, ļoti grūti pieņemt šādu pieeju. Es neierosinu, ka tas kaut kas tāds būtu, no kā būtu jāatsakās pilnībā, bet ir vērts atzīt, ka apvienotās eh, karalistas eh, valdībā ir diezgan ierobežotas iespējas kaut ko mainīt. Kas attiecas uz to, ka Eiropas Savienības tiesas jurisdikcija varētu arī turpmāk tikt attiecināt uz apvienotā karalistas, nu, tas ir maz ticams. ka tas, ka regulātori varētu saglabāt kaut kādu uzraudzības pilnvaru un nu, vēlmet ir saprotama, bet ļaut to, ka tiesa, kas neatrodas, Eiro, kas neatrodas apvienotā karalistē, kontrolēs neierobežot laiku, iespējams pat uh, gadsimtu ilgi, eh, attiecībā uz bērniem, kas dzimuši Eiropas Savienības pilsoņiem, nu, tas nešķiet pieņemami. Un Ir nepieciešama konstruktīva pieeja sarunām. Ko es ierosinu? Pirmkārt, tūlītēji jārīkojas jau sākoties sarunām 8. jūnijā. Kopīga politiska deklarācija nepieciešama, kurā skaidri ir pateikts, ka visi ir vienisprātis, ka jebkura jauna sistēma nodrošinās visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas dzīvo apvienotā karalistē un apvienotās karalistes pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, tiesības eh, saņemt eh, uzturēšanās atļauju, nenosakot ierobežojums uz šīm tiesībām, un ka visas pastāvušās tiesības tiek garantētas eh, arī uz laiku pēc Brexit. Tas varētu būt kā kompromiss no abām pusēm, veidot uzticēšanos, nodrošināt cilvēkiem skaidrību. Otrakārt, mums būtu jānodala šis dosie no citiem elementiem, piemēram, par finanšu saistībām. Tas nekādā veidā nemazinātu Eiropas Savienības eh, nost eh, šīs nostājas eh, stabilitāti, bet runājot par nākotnes attiecībām, varētu nodrošināt to, ka pilsoņu tiesības netiek turēt kā ķilniekam, kamēr atrisināt citu jautājumu apvienotai karalistei būtu jāatsakās no pašreizējā uzturēšanās atļauju izsniegšanas procesa, jāizveido saskaņotu sistēmu, jāpiešķir nepieciešamie resursi. Jāpasaka jau šobrīd, ka netiks tur kā kritērija pieprasīt eh, šobrīd pāreiz posmā eh, prasītās, eh, prasības attiecībā uz apdrošināšanu un citām lietām. Tas jau lielā mērā varētu atjaunot uh, uzticēšanos. Tas būtu visām pusēm jādara. Kāds ir izskrītos uh, e, gala vienošanās variants? Nu, es neteiktu, ka varbūt e, tas, ko es piedāvāju, atbild uz visiem jautājumiem, bet nu, vismaz ieskicējot. Visi, kas bre Brexit dienā ir dzīvojuši kādu laika periodu, piemēram, divus gadus. Viņiem ir jāpiedāvā jauns status atbilstoši valsts imigrācijas likumam. Tātad, ja kāds grib, kāda iestāde grib apstrīdēt uzturēšanās tiesības, tad viņiem ir jāpierāda, ka nav atbilstības prasībām. Visas tiesības saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem būtu jāsaglabā uz noteiktu laika periodu, kādiem pieciem gadiem. Uh, Un ir nepieciešams eh, neatkarīgs eh, izpildes mehānisms, kas sekotu Eiropas Savienības tiesībām un Eiropas Savienības tiesas jurisprudencei, bet kas varētu iestrādāt izstāšanās līguma prasības. Tas nodrošinātu uzticēšanos no pilsoņu puses, uh, ka nav tā, ka tikai apvienotās karalists valdībā vienpusēji pieņems eh, kaut kādas noteikumus attiecībā uz viņiem, ignorējot eh, Eiropas Savienības tiesas eh, judikatūru. Pēc šī perioda beigām, piemēram, piecu gadiem, tie, kas joprojām dzīvo šajā valstī, viņiem būtu izvēles tiesības vai nu iegūt pilsonību tajā valstī, kur viņi dzīvo, kas nozīmēs, ka pret viņiem izturēsies vienlīdzīgi kā pret visiem citiem šīs valsts iedzīvotājiem, vai kā pret pastāvīgiem iedzīvotājiem. Kā e, tas ir attiecībā uz visiem, kuriem ir šādas tiesības, tur tad minimālais tiesību līmenis tik nodrošināts. Un visbeidzot, visas valstis apņemtos atzīt e, dubulto pilsonību Dažās dalību valstīs tas prasītu mainīt likumdošanu. Tas nozīmētu, ka neviens nezaudētu eh, ne, neko no savām tiesībām, tad, kad eh, saglabā apvienotās karalistas pilsonību kā vienu no šīm dubultu pilsonībām. Es nedomāju, ka tas varbūt atrisin visas problēmas, bet vismaz tās lietas, kas palīdzētu sasniegt kompromisu, ļaujiet cilvēkiem uh, dzīvot tālāk un mazināt bažas tiem, kuras e, pārņēmušas bāžas, ka viņu status varētu mainīties, un tas ir jāgarantē starptautisko tiesību starpniecība. Noslēgumā. Eiropas Savienība un apvienotā karaliste abām pusēm ir jāuzņemas e, e, saistības nodrošināt brīvu cilvēku pārvietošanos, līdz šim tas nav pietiekami labi darīts. Ir no abām pusēm jāapņemas cilvēks likt pirmā vietā pirms politikas. Thank you very much, and now time has come. Jā, paldies, un tagad es vērsīšos pie ekspertiem, teikšu paldies. Jums ir izdevies likt mums priekšā daudz svarīgus un ļoti sarežģīts jautājums. Tagad mums ir iespēja uzklausīt mūsu britu lūgumu raksta autors Banšo kundzi un Vilkinson kundzi, kas ir izmantojušas savas tiesības, kādas ir jebkuram Eiropas Savienības pilsonim, griezties Eiropas parlamenta lūgumu rakstu komitejā. Viņas abas ir šeit šodien pie mums. Uh, Un tagad lūdzu pastāstiet par savu situāciju un kāds ir jūsu lūgums. Vispirms uzklausīsim Leonu Bašovu kundzi. Lūdzu. So first, I'd like to thank the Parliament and the Committee on Petitions for... Paldies lūguma raksta komitejai, ko uzaicināt man uz šo uzklausīšanu. Iesniedzot savu lūgumu rakstu, tūlīt pēc Brexit balsojuma, es pat ne, nespēju iedomāties, ka kādu dienu būšu šeit. Uh, lai apspriestu šo lūgumu rakstu ar jums visiem. Es esmu Eiropas Savienības tiesību un Eiropas Savienības kā tādas eh, liela entuziasta, un tas man liels gods būt šeit. Tāpat man ir liels gods teikt, ka esmu Britu pilsone. Jo bez šīs nacionalitātes esmu arī Eiropas Savienības pilsone. Manā lūgumrakstā tiek apgalvots, ka Eiropas Savienībai ir jāiestājas arī par Britu pilsoņiem, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Tad, kad notiek Brexit sarunas. Jo mums draud Eiropas Savienības pilsonības atņemšana. Eiropas Savienības tiesa ir atzinusi, ka Eiropas Savienības pilsonība ir domāts kā pamatstatus visiem tās dalībvalsts pilsoņiem. Un šī pilsonība uzliek mums virkni papildu tiesības un papildu aizsardzību, kam ir īpaša vērtība un būtiska loma. Zimbrano gadījumā Eiropas Savienības tiesa atzina, ka ne, nav nepieciešams pārobežu elements, lai varētu izmantot aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības eh, tiesībām tās pilsoņiem. Līdz ar to pastāv pienākums aizsargāt katru Eiropas Savienības pilsoni dalību valstīs, tā skaitā visus britu pilsoņus, kas dzīvo apvienotajā karalistē, kas šobrīd saskaras ar uh, viņu Eiropas Savienības pilsonības atņemšanu bez viņa piekrišanas. Apvienotās karalistas referendums par izstāšanos no Eiropas Savienības ehm, parādīja, ka 52% vēlas izstāties, bet 48% palikt. Tur ir ņemt vērā tikai pieaugušo balsu skaits, bet nav ņemts vērā katra pilsoņa, britu pilsoņa viedokli. Liela daļa no viņiem ir jaunieši. Uh, jaunāki par 18 gadiem. Tas nozīmē, ka ir ievērojams skaits ar Eiropas pilsoņiem, kuriem vai nu nebija balstiesību jautājumā par izstāšanos no Eiropas Savienības, vai arī tie, kas izvēlējās balsot par palikšanu. Brexit sekas apvienotās karalists pilsoņiem – ir tādas, ka mums atņems brīvas pārvietošanas tiesības, kas ir vienas no pamatiesībām, kā to nosaka līgumi. Tāpat mums vairs nebūs aizsardzība mūsu pamatiesībām saskaņā ar hartu. Tur, turklāt mums atņem arī statusu kā Eiropas Savienības pilsoņiem, kas mums piešķīra šīs tiesības. Eiropas Savienība zaudē dalību valsti, un aizvien ciešāka savienība sāk sa sabrukt. Ko var darīt? Ir iespējams panākt vienošanos, lai noteiktu pārējas likumdošanu, kas garantētu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, kas ir Britu pilsoņu, tiesību saglabāšanu. Ja notiek izstāšanās, tad iespējams ir jānosaka datums, pēc kura jaundzimis eh, Britu pilsonis eh, saņemtu jaunas tiesības. Tas ir princips, kas ir apvienotāja karalistē jau zināms saistībā ar nacionalitāti. Ir eh, šeit atšķirīgi varianti atkarībā no tā, kad cilvēks ir piedzimis un kur. Vienošanās, kas ļautu pašreizējiem Britu pilsoņiem saglabāt savu Eiropas Savienības pilsonību, nedod mums nekādas ieguvumus valsti izstājoties no Eiropas Savienības. Tāpat arī citām dalību valstīm tas neradīs iniciatīvu un vēlmi doties projām, jo neviens no Britu pilsoņiem nākotnē neiegūs no tā. Mēs būtu Eiropas Savienības zudušie bērni. Šāda vienošanās kur Eiropas Savienība iestātos par visiem tās pilsoņiem, parādītu to, cik apņēmības pilna ir Eiropas Savienība īstenot savas saistības ar, saistībā ar to, kas ir noteikts eh, Eiropas Savienības tiesas jurisprudencē. Iegūmi no dalības ir skaidri. Tad, kad Eiropas Savienības eh, pilsonība jums tie ir piešķirta, jums ir skaidrs, ka Eiropas Savienība aizstāvēs jūsu tiesības līdz pat beigām. Mūsu valdība ir rīkojusies neapdomīgi izsludinošu referendumu vispār. Tas ir bijis rezultāts iekšējām cīņām konservatīvajā partijā. Referendumu kampaņu pavadīja maldinoša statistika, rasistiska propaganda, baiļu veido, bailētuma atmosfēras veidošana. Rezultāts ir tāds, ka katrs britu pilsonis ir sodīts ar pamatiesību un pamatbrīvību atņemšanu, kuru tam piešķīrusi Eiropas Savienība un solījusies aizsargāt. Kā imigrācijas juriste esmu izmantojusi Eiropas Savienības tiesības, lai mainītu cilvēku dzīvi uz labo pusi. Es apzinos cik svarīga pamatiesība aizstāve tā var būt. Daudz cilvēku vienkārši neapzinās, kādas ir viņu eh, pilnvaras un tiesības kā Eiropas Savienības pilsonim. Es augsti vērtēju savas brīvas pārvietošanās tiesības, un tas ir kaut kas tāds, ko daudzi cilvēki, kuriem sniedz konsultācijas, būtu gatavi iegūt par jebkuru cenu. Bet tie, kam tā jau ir, ir gatavi no tā atteikties, aizmest to projām. Nav vairs palicis neviens, kas e, iestāsies par šīm tiesā, tiesībām mūsu vārdā. Konservatīvo partijas manifests paredz izbeigt brīvas pārvietošanās tiesības. Tas savukārt nozīmē, ka tiks izbeigt manas pamatiesības un man pamatbrīvības. Man bail no nākotnes. Bez hartas nodrošinātās aizsardzības, bez līgumu un direktīvu aizsardzības. Vai tā būs, ka ne es, ne citi britu pilsoņi vairs nevarēs paļauties uz spēcīgajiem tiešās vai netiešās eh, aizsardzības principiem mūsu tiesās? Vai mēs vairs nevarēsim vērsties Eiropas Savienības tiesā? Tas ir ļoti būtiski laikā, kad mūsu valdība tik ļoti cenšas mazināt mūsu tiesības uz privātumu. Un šeit es vēlētos īpaši pateikties Eiropas Savienības tiesai par neseno decembrī pieņemto spriedumu, ar kur tika bloķētas mūsu likumprojektā paredzētās iejaukšanās eh, privātajā sfērā. Labi, ka Deivids Deivis pašreizējais Brexit ministrs pats šo lietu sūtīja uz Eiropas Savienības tiesai. Tāpat man bail no valdības, kas vēlas migrantiem naidīgu vidi valstī. Ar milzīgām maksām par e, vīzām un milzīgām maksām par medicīnas pakalpojumiem tā netiek palīdzēts eh, bezpalīdzīgiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Vēlos atgādināt parlamentam un tā deputātiem br par britu pilsoņiem, kuri šobrīd izmanto savas brīvas pārvietošanās tiesības un atrodas citās Eiropas Savienības dalību valstīs. Arī viņi zaudēs ieguvumus no savām tiesībām, kas izriet no Eiropas Savienības regulām, tad, kad viņi atgriezīsies apvienotajā karalistē ar saviem ģimenes locekļiem. Un visbeidzot, Man bail no valdības, kas vēlas aizstāt mūsu cilvēktiesības ar britu tiesību um, normām, lai ko tas arī nozīmētu. Kā Eiropas Savienības pilsonai, man bija pārliecība, ka manas tiesības ir nostiprinātas hartā, un tās saskanēs ar Eiropas konvenciju par cilvēktiesībām. Ja valdība vēlētos e, tās mazināt, tad tas nebūtu iespējams. Ir labi zināt, ka jūs būtu e, nākuši man palīgā, ja tas būtu nepieciešams. Ja ir nepieciešams Eiropas Savienībai iestāties par saviem pilsoņiem kādā brīdī, tad šis brīdis ir šobrīd. Lai iestātos par Britu pilsoņiem, kuriem draud viņu pamatiesību atņemšana. Lūdzu, nepametiet mūs tad, kad mums e, visvairāk nepieciešama jūsu palīdzība. Tāpēc es vēršos pie parlamenta un sarunvedējiem no Eiropas Savienības puses neaizmirst par visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Un aicinu jūs ne, neatmest mums Britiem ar roku, bet e, cīnīties par mūsu tiesību garantēšanu šajā Brexit katastrofā. Uh, Jo sākot ar šodienu, parasti līdz šim brīdim mēs joprojām esam vēl daļa no Eiropas Savienības. Thank you very much. Liels paldies! Jā, nu dienu joprojām esam 28 dalībvalstu Eiropas Savienība. Un tālāk vēršos pie Annes Vilkinsonas. Lūdzu, jums vārds. Uh, thank you. Um, distinguished member. Liels paldies, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Liels paldies, ka esat man uzaicinājuši, lai es izskaidroju jums savu lūgumu rakstu šo pēcpusdienu. Ārkārtīgi uzmundrinoši dzirdēt jūs, jūsu paustās bažas ne tikai no parlamenta puses, bet arī no komisijas puses un citām 27 uh, dalību valstīm tā, attiecībā uz ES pilsoņu interesēm. Un prieks par tām bažām, ko jūs izrādat par iespējamo tiesību zudumu. Tiesību piešķiršana ES rezidentiem ir svarīgākā prioritāte turpmākajās 50, 50. panta sarunās, un tomēr nenoliedzams ir fakts, ka pilsoņu tiesības tiks izlemtas ļoti sarežģītu sarunu ietvaros Un jāsaka, ka rezultāts nav skaidrs un noteikts, un nekas netiks nolemts līdz galam, kamēr vienošanās nebūs panākt par visu. Mans lūgumraksts ar numuru 132 svītriņa 17 prasa parlamentam izsvērt alternatīvu pieeju šīs problēmas risināšanā. Uh, Savā lūgumrakstās argumentēja, ka ES pilsoņu tiesības, tad, kad tās ir tikušas iegūtas, tās nevar tālāk atņemt ES tiesību ietvaros, un tāpēc nav, tas nav atbilstīgs uh, temats sarunām starp Eiropas Savienību un dalību valsti, kas vēlas izstāties savos argumentos es pamatojos uz Eiropas kopienu tiesas un līgumu jurisprudenci. Vēl ilgi pirms līgums nāca klajā ar Eiropas pilsonības koncepciju, tiesa jau definēja Eiropas ekonomiskā kopienu tās toreizējā formātā kā tādu, kas veido jaunu juridisku kā, starptautisko tiesību kārtību, un tās subjekti ir ne tikai dalībvalstis, bet arī to valsts piedarīgie un neatkarīgi no nu, dalību valstu ties, likumdošanas kopienas tiesības ir paredzētas, eh, lai noteiktu un piešķietu tiesības, kas kļūst daļu par to juridiskā mantojumu. Un te es citāju eh, Svarsumeno Algemēnu transportu li, Gentlūs lietu. Veidojot Eiropas Savienību 30 gadus vēlāk, līgums pašā pamatā mainīja šo tiesību raksturu, izveidojot tiešu politisku saikni starp dalību valstu pilsoņiem un Eiropas Savienību. Lai, kval, lai izskaidrotu Mm, definētas eh, pilsonību saskaņā ar līgumiem toreiz un tā arī šobrīd, kādam individam ir jābūt eh, ja, valsts piedarīgajiem dalībvalstī. Tā, un tā, tādējādi Eiropas pilsonība tiek saņemta automātiski. Individs nevar no tās atteikties, to noraidīt un tam līdzīgi. Tad, kad šī pilsonība ir iegūta, tā ir kā papildinājums attiecīgajai valsts biedrībai valsts piedarībai, un šis additional, ja papildu, ir ļoti prātīgi izvēlēts vērts. Uh, Nīcas līgumā 2002. gadā tika runāts par pilsonīgu komplementu jeb uh, papildinājumu, bet vārds papildu ir izmantots avās līguma versijās. Pilsonības iegūšana mm, atšķiras uh, no tām tiesībām, kas e, izriet no šīs pilsonības turēšanas. Šīs tiesības piešķir konstitucionālu statusu, jo tās ierakstītas līgumos pašos un neprasa nekādu iejaukšanos vai intervenciju no dalību valsts. Direktīva 2004.38, tā sauktā pilsoņu direktīva, uzsver tiešo saikni starp Eiropas Savienību un tās pilsoņiem, skaidri paredzot, ka tiesības uz pārvietošanās un dibināšanas brīvību ir pamattiesības, personīgas tiesības un tiešā veidā izriet no līguma, un te nav vajadzīga nekāda administratīva akta iejaukšanās. Direktīva lielā mērā kodificēja tiesas jurisprudence par šo tēmu līdz attiecīgiem brīdim, un tiesa ir turpinājusi izstrādāt, attīstīt tālāk tiesības šai jomā, interpretējot tiesības e, par labu pilsoņu tiesībām un savukārt e, to ierobežojumus cenšoties apkarot. Tad, kad, Eiropa, tad, kad dalībvalsts atstāja Eiropas Savienību, tās valsts piedarīgiem vairs ne, nebūs attiecīgās e, īpašības, kas ļautām kval tiem kvalificēties par ES pilsonības turētājiem. Bet savukārt es uzskatu, ka vienpusēja dalībvalsts izstāšanās pat par sevi ir nepietiekama, lai pilsonim tiesības atņemtu tās tiesības, kas jau piešķirtas saskaņā ar ES tiesībām. Šīs tiesības, ko piešķīrs līgums, var atsaukt tikai un vienīgi ar līgumu palīdzību. Līgumos netiek iekļauti noteikumi par to, kā pilsonis varētu uh, atkāpties vai kā viņš varētu tikt izslēgts no šo tiesību apjomu vai kā šīs tiesības varētu tikt konfiscētas. Uh, šīs tiesības ir juridiskais mantojums, var tikt noteikti ierobežojumi attiecībā uz tiesību īstenošanu un tiesa tos ļoti restriktīvi arī interpretē, bet ne uz šo tiesību pastāvēšanu. Līguma turklāt paredz tālāku noteikumu spēcināšanu, pilsoņu tiesībās. Un nekur netiek paredzēta šādu tiesību izbeigšanās. 50. pantā paredzēts, ka līgumi netiek piemēroti dalību valstī pēc tās izstāšanās, bet tur nekas netiek teikts par tās pašreizējiem pilsoņiem. Pašreizējā tekstā komisijas saruna direktīvām tiek paredzēts, ka pilsoņu tiesības ir jāaizsargā, tāpēc, ka tās tiešā veidā izriet un ir piešķirtas attiecīgo tiesību individiem. Un tas eh, lielā mērā palīdz manai argumentācijai. Bet garantijas eh, attiecīgi tiek eh, pakļautas abpusējības principam un līdz ar to vienāšanās rezultātam. Labākā gadījumā tas nozīmē, ka Eiropas pilsoņi dzīvos eh, šābās un neskaidrībā divus gadus. No praktiskā skatu punkta raugoties nepieciešamie pēc skaidrības šai jautājumā ir ārkārtīgi svarīgi. Abas puses, kas uzsērts Brexit sarunas, tam ir jāapzinās, kāda veida spēles kārtas tie tur savās rokās, un pilsoņi nedrīkst būt viena no šīm kārtīm. Savā lūguma rakstā tāpēc es lūdzu pār parlamentu lūgt tiesu nakt klajā ar atzinumu saskaņā ar 2018. pantu līgumā par ES darbību par to, vai Eiropas Savienībai pie, ir kompetence īstenot sarunas par individu tiesībām, kā Eiropas pilsoņu tiesībām, kā daļu no Brexit nolīguma, jeb tās ir individu, individa juridiskais mantojums, ko tajam nedrīkst atņemt, un līdz ar to sarunas par to nedrīkst tikt vestas. Tas atbilst 11. pantam 2018. pantā minētajā līgumā. Dalībvalsts, Eiropas parlaments, padoma un komisija var pieprasīt Eiropas kopienu tiesas atzinumu attiecībās to, vai kāds nolīgums atbilst līgumiem. Gadījumos, kad tiesas lēmums ir pretējs, tad šāda veida nolīgums nedrīkst stāties svērkā, ja vien tas netiek attiecīgi grozīts vai netiek grozīti līgumi tiesa ir nolēmusi, ka tajos gadījumos, kad tiek lēmts par kompetenci kopienas iestāžu interesēs un arī dalību valstu interesēs, tas ietver arī mm, tās valsts, kas nav dalība valstis, ir noskaidrot, lai jautājumu precizēšam jau no paša sākuma pirms sarunām, vēl pirms lielākie nolīguma punkti tiek pakļauti sarunām. Vienīgais nosacījums, pie kura tiesī, uz ko tiesa atsaucās, ir tas, ka šā nolīguma mērķim ir jābūt zināmam pirms sarunas sākas. Tas ir starptautiskais nolīgums 2079. gadā. Un ir arī nesenāks nolēmums, kas nāk klajā ar līdzīgu secinājumu. Tas tika pieņemts 2011. gadā attiecībā eh, uz tiesvedību pamatojoties uz jurisprudences pēdējo 55 gadu laikā, es uzskatu, ka tiesmē, tiesa visdrīzāk deklarētu šo jautājumu par atbilstīgu, un tādā gadījumā tiku testēta šī iespēja bez kāda vēlmes atņemt cilvēkam ES pilsonības tiesības, jo jāņem vērā sekas, kas rodas šāda veida lēmumiem uz konkrēto individu un attiecīgajā gadījumā arī uz viņa ģimene. At, ja šādas tiesības tiek atņemtas, bet tās eh, tāpat laikā paredzētas visiem Eiropas Savienības pilsoņiem. Ko tas nozīmētu sarunās pašreizējā situācijā? Pirmām kārtām Es domāju, ka tas vienkāršot sarunas. Jo tiktu skaidri un gaiši pateicis, ka ES pilsoņu tiesības ir neatdalāmas neatņemamas. Un vienīgais, par ko tādā gadījumā notiktu sarunas, ir veids, kādā veidā Lielbritānija tās aizsargātu. Nu, jūs varētu teikt, lūk, tas dod eh, negodīgas priekšrocības vienai vai otrai pusē, bet es tomēr teiktu, lūk, ko ņemiet vērā, kāds tad ir gala mērķis, svarīgākais mērķis šī Brexit rezultātā. Vai ES svarīgākais mērķis ir pateikt uz redzēšanos Lielbritānijai, un tas arī viss? Jeb varbūt tomēr esam paredzējuši kaut kādu laimīgu nākotnē, eh, kuras ietvaros Lielbritānija kaut kad pievienojas atpakaļ Eiropas Savienībai kā pilnvērtīga ES locekle. Un šādā gadījumā gribu jums atgādināt, cik svarīgi šos jauniešus, kas dzīvo Lielbritānijā, paturēt iekļautus visā šajā Eiropas projektā, arī starposmā. Pagājušo gadu tā vecuma grupa, kas visvairāk atbalstīja palikšanu Eiropas Savienībā, bija tieši jauniešu vecumā no 16 līdz 24, un ne visiem no viņiem bija balstiesības. Mm, protams, ka vecums bija noteikts 18 gadu līmenī, bet, nu, visdrīzāk šis vecums tiks samazināts 16, un ja valstī būs vajadzīgi 10 gadi, lai sakārtotos un nonāktu pie šī jautājuma pārskatīšanas, tad atgādināšu, ka šie jaunieši pēc 10 gadiem būs vecumā no 20. Tie, kas šobrīd ir 6 līdz 14, tie būs tieši šādā vecumā, un viņi būs uzauguši pilnīgi citā vidē nekā tā, kas viņu vecākajiem brāļiem un māsās, māsām būs devuši tādu pozitīvu priekšstatu par Eiropas Savienību. Godātie deputāti, dāmas un kungi, paldies, ka uzklausījāt mani. Paldies! Thank you. Liels paldies! Paldies ekspertu runātājiem, lūgumrakstu iesniedzējiem. Es komentārus neizteikšu, mēs jau esam pārsnieguši eh, uz šo laiku, bet jāsaka ļoti augstu vērtējumu visi jūs ieguldījumi debatēs. Mēs jau esam pārsnieguši atvēlēto laiku un nonākam nu, līdz iespējai Eiropas parlamenta deputātiem rēģēt uz šiem komentāriem un dzirdēto. Bet pirms to darām, gribu atgādināt, ka mēs piekritām dot iespēju īsi izteikties arī divu organizāciju pārstāvjiem. Eh, jauno Eiropiešu pilsonisko tiesību organizācijai un Briti Eiropā organizācijai un gribētu lūgt jūs strikti pieturēties pie četrām minūtēm. Tas man būtu ļoti palīdzīgi. Bet katrā ziņā bija plaša vienošanās, ka mēs dosim jūsu pārstāvjiem vārdu. Tātad vispirms šie jaunie eiropieši. Lūdzu. Jā, paldies centīšos izska, iz, izteikties īsi. Mēs brīfingu esam jau izplatījuši un to, ar to varat iepazīties. Iesākumā gribēju jums pastāstīt par kaut ko, ko dzirdēju vakar no Lielbritānijas valdības, respektīvi, ka viņi īstenos sarunas par katru pilsonu atsevišķi. Mēs uzskatām, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Un viens no mūsu dalībniekiem, Andersens Kunda, kas varbūt jūs varat mazliet, mazliet pasēsties atpakaļ no mikrofona, saka priekšādātājs. Lūk, šī e, kolēģi teica, ka pastāv arvien lielākas bažas psihoterapeitu vidū par to, ka garīgā veselība pilsoņiem pasliktinās, ņemot vairāk, ka viņi ir zem būtiska garīgas piediena visu šo pagājušo gadu. Viņi ir nobežījušies par savu uzturēšanos šajā valstī. Uh, un, baž, un viņiem uz paštā bažas, ka pret viņu, viņiem izsurs kā otrās šķiras pilsoņiem. Šāda veida bažas ir pieaug, pieaugušas, ir paplašinājusies traumatiski ietekme šai rīcībai. Un gribu īsumā runāt par to, kas ir labs, kas ir slikts un kas varētu tikt uzlabots. Pirmkārt, gribu teikt paldies Eiropas Savienībai un nostājai, ko esat ieņēmuši iestājoties par pilsoņu tiesībām, eh, to pilsoņu tiesībām, kas dzīvo Lielbritānijā, Eiropas Savienībā, e, Eiropas Savienība Lietuvā parasti ir tāds, nu, gandrīz lāmu vārds un neko labu nenozīmē, bet šī jūs iestāšanās par pilsoņiem, miljoniem pilsoņu, eh, tas to noteikti no, noliks uz citiem pamatiem. Paldies par to. Protams, nav arī nekāda rokas grāmata un noteikuma par to, kā tālāk tas viss nor, risināsies. Mēs vēlamies, lai Eiropas Savienība ir drosmīgi virzās uz priekšu soli, pa solim ir ambicioza. Uh, jo tas ir morāls po un politisks pienākums. Ir jāpiedāvā vienpusējas garantijas jau šobrīd Lielbritānijas pilsoņiem um, Eiropas Savienībā. Līdzīgā kārtā kā ar Brexit, mēs uzskatām, ka mūsu tiesības nedrīkst tikt pakļautas kā tādas iekļautas sarunās kā spēļu kārtas. Un gluži, ot, gluži otrādi vienošanās par tām būtu priekšnosacījums tālāk sarunu uzsākšanai. Uh, 44% es valsts piedarīgo Lielbritānijā vairs nejūtas tur gaidīti. Tās ir plašas bažas, ir problēmas ar kopienu kohēziju. Diemžēl Lielbritānijas valdība neko nedara lietas labā vietējā līmenī. Piemēram, Londonā un tam līdzīgi šies vietējā kopiena strādā pie tā, lai pilsoņi justos gaidīti un justos labi. Tālāk rekomendācijas attiecībā uz reģistrācijas procesu uzlabošanu ir nepieciešama skaidrība. Uh, attiecībā uz CSI prasībām mēs uzskatām, ka ir nepieņemami, ka komisijas juridiskā nostāja ir tāda, ka mūsu tiesības ir pārkāptas, bet mēs neko nevaram darīt lietas labā un nav arī nekāda veida starposma sūdzēšanās iespējas, kompensācijas prasīšanas iespējas, tāpēc mēs prasām parlamentu atbalstīt mūs šajā un izdarīt spiedienu uz komisiju, izskaidrojot, kāda tad ir šī starposma nostāja šiem miljoniem pilsoņu. Vēlamies lai Lielbritānija šo reģistrācijas sistēmu vienkāršotu un paredzētu sūdzības, sūdzību iespēju padarīt to īsāku, straujāku, efektīvāku. Tāpat arī esam saņēmuši liecības no Lielbritānijas pilsoņiem, kas sastāpušies ar plašām problēmām šai jomām. Varbūt, ka šos procesus vajadzētu harmonizēt, tā lai varētu saņemt uzturēšanās iespējas bez tālākām problēmām. Un te došu vārdu savam kolēģim. Very, very uh, ļoti, ļoti īsi paturpināšu. Mums ir jārunā par apasējas atzīšanas principu, kā tas ir eh, minēts arī Eiropas eh, cilvēktiesību konvencijā. Un, diemžēl, eh, tas netiek pārāk uzsvērts un izmantots. E ES 27 valstu Eiropas Savienībai, tāpat kā apvienotajai karalistei, ir jāievēro Eiropas cilvēktiesību konvencija un arī uh, ģimenes un um, profesionālas dzīves uh, savienošana ir būtisks princips, kas tur ir minēts. Paldies! Tagad došu vārdu Džina Gondīgai, kas pārstāv organizāciju British in Europe, Briti Eiropā. Paldies, paldies. Mēs ļoti augstu vērtējam šo iespēju izteikties mūsu 11 uh, eh, dažādu uh, eh, AK pilsoņu uh, grupu koalīciju vārdā. Jāsaka, ka arī mēs jau desmit mēnešu garumā dzīvojam ļoti nedroši. Cilvēki nezin, nu, ko darīt nākotnē, kāda tā izskatīsies. Uh, Mm, protams, tas sagādā lielu stresu un lielākā daļa no šiem apvienotās karalists pilsoņiem pat nevarēja piedalīties referendumā. Tādēļ British in Europe šī koalīcija ļoti augstu vērtē parlamenta uh, sarunu vešanas vadlīnijas un arī uh, padomes pieņemtās vadlīnijas, kas dienas gaismu ieraudzīja 29. aprīlī. Tas ir ļoti liels solis uz priekšu, lai varētu labāk uzsvērt tās tiesības, ko mēs vēlamies saglabāt un augstu vērtējam arī to, ka Eiropas Savienība šeit rīkos ļoti caurskatāmi. Mēs esam sagatavojuši alternatīvu dokumentu pirms apvienotās karalistes baltā grāmata tika nodrukāta februārī. Mēs vēlamies garantēt, lai indivīdi neciestu ar atpakaļējošu spēku tad, kad uh, apvienotā karalista būs izstājusies no Eiropas Savienības. Mēs runājam par aizpilsoņiem apvienotā karalistē un otrādi.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 baudījuši, tāpat kā Eiropas Savienības pilsoņi, savas tiesības brīvi pārvietoties pa Eiropas Savienību. Un abām šīm grupām ir jāgarantē to pamattiesības. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības pilsoņi un mūsu pilsoņi Eiropas Savienībā drīkst baudīt visas tās pašas tiesības, ko viņi ieguva tad, kad mēs vēl bijām Eiropas Savienības dalība valsts. Un jāsaka, ka tiesības uz uh, dzīvošanu, palikšanu valstī uh, ar to vien nebūs gana labi, ka direktīvā tas ir ir atrunāts, un ja jūs kā profesionāls drīkstat palikt, piemēram, vienā valstī, es drīkstu palikt Vācijā, piemēram, tas, eh, nu, īstenībā daudz nelīdz, ja jūsu kvalifikācijas, ja jūsu diploms netiek atzīts, un tas pats attiecas arī uz pensijām, pensionāriem, eh, kas nevar, piemēram, doties pie ārsta vai eh, saņemt veselības apdrošināšanu kā Mišels Barņē teica pagājuši nedēļ savā uh, runā, visi 4,2 miljonu pilsoņi ir pelnījuši turpināt savu dzīvi tā, it kā Brexit nekad nebūtu noticis. Pēc referenduma viss, uz ko mēs tik ļoti paļāvāmies, ko uzskatījām par pašsaprotamu, kas radīja mūsu dzīves pamatus vienā mirklī, tas viss mums tika izrauts no kāju apakšas. Uh, Un mūsu galvenais princips ir tāds, ka nedrīkst pilsoņiem likt ciest ar atpakaļošu datumu pēc tam, kad apvienotā karalista būs izstājusies no Eiropas Savienības. Un gribēju uh, reaģēt uz uh, Jonatana Curtisa teikto. Pilsonība nav panecēja pilnīgi visam, bet, kā jau es teicu, Ja runājam par kvalifikāciju apusēju atzīšanu, šeit ir ārkārtīgi daudz eh, piņķerīgu problēmu, kas netiek atrisināts, ja cilvēks iegūst pilsonību. Paldies! Paldies! Paldies abām organizācijām, kur pārstāvji izteicās. Tagad runās Eiropas parlamenta deputāti. Ja vēl nesat pietiekušies runāt, tad dariet to zinām pēc iespējas ātrāk. Un tagad došu ar prieku vadības grožus Renātei Vēberei. Vai mēs jau esam iekavējuši, bet. Uh,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 Yes. Just everyone indicate now. That's it. In one, in I one go. Think. Ja gribat runāt, labāk to uh, darīt zinām jau tagad nekavējoties, saka uh, Marais kungs. Jā, man ir jāpieliek punkts runātāju sarakstam katram pa divām minūtēm maksimāli, jo mums nav vairs tik daudz laika. He's already pretty late. Um, the first one, Sophie Intveld. Sophie Intveld pirmā, lūdzu. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Paldies visiem, kas izteicās. Domāju, ka tā ir lieliska iespēja pilsoņiem tapt sadzirdētiem, um, sameklēt sev tādu platformu. Visi šie dzīves stāsti, ko esmu uzklausījusi pēdējo mēnešu laikā, man ir ļoti aizkustinājuši. Mēs te runājam par kaut kādiem legāliem, juridiskiem jautājumiem. Tas pat nav saistīts ar tehniskām detaļām. Mēs runājam par tādu humānu jautājumu, par cilvēcisku jautājumu. Nu, ja mēs tā teoretizēsim, ir tāda vidē liela pasaulē valsts, kur ir 15 līdz 20 miljoni iedzīvotāji, tur nav nekādas uh, juridiskās noteiktības, jūsu ģimeni var uh, sašķelt jebkurā brīdī, jebkurā brīdī jūs varat zaudēt savu kvalifikāciju, nākamā dienā jums vairs nav darba. Nu, kā mēs šo valsts nos nosaukt, ja tā pastāvētu. Mēs to labākā gadījumā nosauktu par banānu republiku, tā nekad nevarētu iekļūt ne Eiropas Savienībā, ne Eiropas padomē, ne ANO. Un kādēļ tad mēs pret Eiropas pilsoņiem attiecamies šādā veidā? Kādēļ tas vispār tiek pieņemts? Ja mēs esam vērtību kopiena, tad pierādīsim to. Jā, detaļas ir svarīgas, bieži vien mēs tām pāri paklūpam, bet ir jārunā par svarīgākajiem jautājumiem, jo cilvēku dzīves tāda postīšana, tas nav nekā, nekas tāds, no kā nevarētu izvairīties. Nu, tie nav laika apstākļi, ko nevaram paredzēt un ietekmēt. Tas ir valdību rokās, valdības līderu rokās. Ja mēs te runājam par rezolūcijām, deklarācijām, visu pārējo, Tam tagad nav nozīmes. Cilvēkiem ir jābūt pilnīgi pārliecinātiem, ka viņiem pēc Brexit nevajadzēs doties prom no valsts ne ar likuma, ne kādu apstākļu spēku. Un šīs garantijas, eh, tās cilvēkiem piešķirt, tā ir izvēle, nevis politika. Tā ir politiskā vēlme, griba. Un vēl daži komentāri. Ja mēs runājam par uh, priekšnosacījumiem un tiesībām. Visas tās detaļas, protams, var iekļaut nolīgumā, par to notiks sarunas. Esmu arī priecīga, uh, ka par to tiks spriests. Es domāju, Gisver Hofštāts ir īstais cilvēks, kas to varētu darīt, bet ir jābūt arī kaut kādam uh, turpinājuma. Uh, scenārijam. Mēs nedrīkstam vienkārši nu, atstāt likteņu varā vairākus miljonus cilvēku, ja kaut kas nevainagosies panākumiem, pateikt vajag, bet nu, mēs mēģinājām, centāmies, gribējām, kā labāk sanāca kā parasti. Mēs, protams, pēc dažiem mēnešiem varbūt zināsim vairāk, varētu būt arī jau rezolūcija sagatavot Eiropas parlamentam, jo projām ir jāturpina uzklausīt pilsoņi no 28 valstu ES. Paldies, Sofija, paldies par taviem ieteikumiem. Es domāju, ka jā, šī noteikti nav pirmā uzklausīšana šajā sakarā. Un eh, daži no referā, referātiem, kurš man uzklausījām, patiešām radīja bailes. Lūdzu. Thank you. This hearing has... Korbet kungs, paldies. Uzklausīšana pierādīja, ka Brexit sekas pilsoņiem būs ļoti dramatiskas. Un šķiet, nu, visu to neapzinājās gandrīz pirms gada, kad notika referendums. Man šķiet, ir tikai viena iespēja, kā saglabāt ne tikai tur dzīvojošo tiesības, bet arī visas pārējās tiesības. Uh, Un, lai mēs varētu būt pilnīgi pārliecināti, ka tas notiks, ir vienkārši jāapstādina Brexit. Nu, jāsaka, ka valsts var mainīt savus domas pēdējā brīdī. Un ceru, ka tie, kas šodien pie mums ieradušies no apvienotās karalistes un no organizācijām uh, European Movement, uh, darīs kaut ko, lai apstādinātu Brexit. Head. Any agreement reached, whether... Un jebkura vienošanās, kas tiks panākt sarunās, vai šī šķiršanās, vai palikšana, runājot arī par pilsoņu tiesībām, ir jāpadara atbilstoša līgumiem, tajā skaitā arī pamatiesību hartai. Jebkurš lēmums, kas to neievēros un nevarēs garantēt pilsoņu tiesības, var tikt apstrīdēts ES tiesā. Tā šķiet bija Vilkinsons kundze, kas šādu iespēju uh, pieminēja. Es domāju, ka tā ir pietiekami interesanta un arī šis 50. panta šķiršanās darījums. Parlamentam arī ir tiesības uh, nobalsot pret. Un, ja parlaments par kaut ko šaubās, tas var to uh, lietu tālāk nodot ES tiesai, lai tā paskatās, vai tas saskan ar hartu un visiem līgumiem. Jo parlaments ir tas, kas aizsargā pilsoņus, un tas ir mūsu pienākums. Paldies! Paldies! Katrīna Berder, lūdzu. Um, I, I'm speaking... Čārls Gorens devās prom, tātad es runāšu divu cilvēku vārdā, bet viņš man lūdza, ka ļoti uh, atzinīgi vērtē šo uzklausīšanu, un viņam ir liels prieks, uh, ka ir ieradušies tik daudz cilvēki. Viņš lūdza man pateikt, cik ārkārtīgi noraizējis viņš ir par uh, ES pilsoņu likteni. Uh, apvienotajā karalistē un uh, Britu likteni ārpus tās. Viņš teica, ka mēs darīsim visu, kas ir parlamenta spēkos, bet uh, Görens kungs tāpat pieminēja, ka Eiropas Savienība nedrīkst atstāt likteņa varā miljoniem cilvēku, un mums ir uh, jādomā, kā šīs sekas padarīt uh, mazākas, un es varu piekrist arī, ka Brexit ir jāapstādina jo es domāju, ka vienā brīdī valdībai vadošajiem ierēģiem taps skaidrs, kādas tam būs sekas. Es esmu no apvienotās karalistes brieži vien es te jūtos ļoti neērti, protams, ņemot vērā arī apvienotās karalistes valdības rīcību. Un tas jau nav tikai kaut kāds viens jautājums. Ir tik daudz dažādu sarežģījumu, pie kuriem novedīs uh, Brexit, un īstenībā uh, mums nav daudz laika, un uh, sarunām ir jāsāks. Mums ir jāatšķetina šo divu legālo sistēmu muskulis. Un tāpat ir nepieciešams laiks, lai izpētītu visas šīs prasības, lūgumrakstus uh, un uh, pieteikumus. Tas ir ārkārtīgi sarežģīti. UKIP saviem vēlētājiem pateica referendumu laikā, jā, jā, viss jau būs vienkārši, mēs tikai pacelsim cepuru un dosimies prom, bet, nu, es tagad gribētu dzirdēt, ko viņi teiks tagad tā sakarā un esmu ļoti vīlusies, ka neviens no Britu valdības šodien nav ieradies ar prezentāciju un kaut kādu izklāstu. Un jāsaka, ka Mējas kundze baidās no Eiropas Savienības tiesas. Tā jau vajadzētu aizsargāt pilsoņus arī nākotnē, un mums arī tas ir jādara zināms Britu valdībai. Un jāsaka, ka nekas nav izlēmts, kādēļ, kamēr viss nav izlēmts. Mums lēmums ir jāpieņem ārkārtīgi ātri, pirms vēl sarunas ir uzņēmušas pilns apgrieziens. Paldies, Katrīna! Beseras kundze, paldies! Es runāšu spāņu valodā. Pirmām kārtām vēlējos pateikties visiem ekspertiem, kas šodien ir ieradušies. un ilustrējuši situāciju. Protams, ir ļoti labi uzklausīt visas uh, skartās puses, un tas pierāda, ka Brexit uh, mūsu darba programmu pārņem aizvien vairāk, un jārunā arī par ES pilsonību. Tagad uz spēles ir likts pilnīgi viss. Mēs uh, tagad jau varam prognozēt, ka Brexit sekās būs ļoti tālajošas un kaitīgas. Pilsoņi nedrīkst uh, ciest ar atpakaļējušu datumu. Viss, ko šodien dzirdējām, uh, pierāda, ka mums ir jācīnās par pilsoņu tiesībām. Paldies, ka jūs šodien runājāt tik skaidru valodu. Mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, ir jāsargā pilsoņu tiesības. Ir tik daudz svarīgu jautājumu, ko nedrīkstam izskatīt tā pavirši. Piemēram, minimālā alga paredzētā likumdošana ir diskriminējoša. Tas ir arī uh, acīm redzams cilvēku tiesību pārkāpums. Es gribēju arī patiešām atbalstīt um, ekspertas teikto. Tālāk, kas tiek atspoguļots Brītu presē, tiek runāts par Eiropas Savienības pilsoņu privilēģijām. Īstenībā tās ir tiesības, kas viņiem ir pienākušās jau no laika gala. Parlamentam un es institūcijām ir jāpierāda, ka mēs visi esam saliedēti un nedrīkst pieļaut nekādu šķelšanos. Paldies! Thanks, Renata. I'd uh, add my own thanks and Paldies, saka Smīta kungs, paldies Renāta. Jāsaka, ka pie mums ir ieradušies ļoti labi eksperti un Es tāpat kā daudzi jau, kas uh, izteicās, varu arī pateikt, ka es katru dienu saņemu ēpastus. Tas nav kaut kāds uh, tāds teorētisks spriedelējums. Tās ir cilvēku dzīves, uh, kas tiek izšķirtas katru dienu, un mums ir jāaizsargā savu pilsoņu tiesības. Mums ir patiešām kaut kas jādara, un kolēģi, pirms mēs uh, pazaudēsim galvu dažādās detaļās, neaizmirsīsim, ka arī apvienotajā karalistē ir pietiekami daudz cilvēku, kas joprojām ir pret Brexit. Es esmu no Skotijas, bet arī citur uh, apvienotajā karalistē uh, ir daudz jaunu vēsmu jūtams, un Skotijā, mums arī Skotu parlamentā bija balsojums, un ļoti daudz uzskata, ka vislabākais risinājums ir uh, neveikt Brexit, neuzsākt to. Uh, Brexit nav nenovēršams, vēl nekas nav beidzies. Ko darīt? Mums ir jāsaprot, vai Eiropas Savienība ir valstu klubiņš vai tā ir cilvēku savienība. Es nedomāju, ka pilsoņi līdz šim brīdim ir bijuši pārstāvēti šeit pietiekami labi. Uh, Mums nevajag to arī uzskatīt par tādu vienpusēju dāsnuma žestu. Jāpadomā par uh, kaut kādiem risinājumiem, par progresu. Un uh, Terēza Meija uh, kā premjerministre jau pauda savu viedokli, un es domāju, ka šāda uh, cilvēku tiesību eh, aizstāvēšana ir eh, noteikti ļoti liels solis uz priekšu, un mums ir jāgarantē savu pilsoņu tiesības eh, apvienotajā karalistē un arī ārpus tās, un tad, nu, pateiksim apvienotās karalists valdībai, nu, nu, tad nosakiet datumu, kad kaut kas notiks, un, nu, varbūt tad viņi arī nedaudz piekāpsies. Uh, Mums noteikti ir iespējams darīt vēl ļoti daudz un uh, vajadzētu arī atteikties no šī principa. Pa, nekas nav izlemts, kamēr viss nav izlemts. Mums ir iespējas kaut ko izdarīt, protams, ir daudz dažādu juridisku. Uh, piņķerīgu detaļu, bet ja ir e, politiska grība, daudz ko var izdarīt. Un Eiropas parlamentam ir jābūt izšķirošam spēkam šajā procesā. Paldies! Thank you. Uh, I'd like to associate myself. Dānsa kungs. Paldies! Es varu pilnībā parakstīties zem katra kolēģa teiktā vārda, un arī uh, eksperti bija ļoti daļrunīgi. Un, uh, šai medaļai ir divas puses, varbūt pat uh, vēl tāda trešā dimensija, kā pareizi norādīja Ferhofštāta kungs. Mēs, protams, runājam par pilsoņiem gan Eiropas eh, Savienības 27 valstīs, gan arī uh, apvienotajā karalistē. Un tas pats attiecas arī uz uh, apvienotās karalistas pilsoņiem ES. Nedaudz atsaukšos uz šo morālo eh, taisnīgumu jautājumu. Mēs runājam par cilvēkiem, kas ir nu, kaut ko izlēmuši savā dzīvē. Viņi ir izvēlējušies dzīvot konkrētā valstī, tur maksāt nodokļus un tur strādāt. Un īstenībā tas ir tikai normāli, ja esat es pilsonis. Uh, Un ja tagad eh, kaut kas tiks mainīts, tad vairumā gadījumu tas notiks bez šo cilvēku piekrišanas. Desmit mēneši ir ļoti garš uh, dzīves posms pilnīgi visiem, ja jums virs galvas uh, karājas tāds samilzis neskaidrības uh, mākonis. Varbūt tas ir jauns solis jūsu karjerā, jūsu izglītībā, jūsu darbā. Nu, jūs nevarat tā uh, pēc tam uz desmit mēnešiem gaidīt un skatīties, kas notiks. Nu, pat, ja runājam par ilgāku laiku posmu, tas ir vienkārši neiedomājami. Un viss, ko mēs šodien dzirdējām, liecina, ka nedrīkst izslēgt pilsoņus no sarunu procesa, nu tad viņi būs kaut kur maliņā, nu neskatoties uz to, kāda ir viņa pozīcija referendumā. Mums ir jābūt vienas prāts, ka pilsoņi ir pirmajā vietā. Un šis princips uh, neesam vienojušies ne par ko, kamēr uh, izlemts nav pilnīgi viss, ir jāpārtrauc, jo tā ir pilsoņu dzīve un uh, nākotne, kas šeit ir likt uz spēles. Paldies! Paldies, Tatjana Ždanuka! Yes, thank you. I want to refer to just to... Es gribēju atsaukties uz diviem lūgumrakstiem. Jāsaka, te tiek runāts par automātisku Eiropas Savienības pilsonības zaudēšanu, tāpat kā vienas dalībvalsts pilsonības zaudēšanu. Ar nožēlu jāatzīst, ka arī Eiropas parlaments šeit ir vainojams, jo tas nemainīja situāciju. Ferhofštata kungs Un tāpat arī lūgumrakstu autori uzskatīja, ka ES pilsonība ir papildus, papildinājums vienas valsts uh, pilsonībai. Tagad izskatās, ka tas ir vienkārši valsts pilsonības tāds kā atvasinājums. Klaudam Rausam noteikti ir jāatceras, kas notika sasaukuma laikā uzreiz pēc ES paplašināšanās. Bija Katāni ziņojums par pilsonību, un uh, mēs nevarējām to pieņemt. Es pati uh, sarakstīju atzinumu Libe komitejā par pilsonību, un nākamajā sasaukumā mēs atkal zaudējām tikai ar viens balss pārsvaru. Šķiet, tas bija goe. Uh, e, deputāts, kas teica, ka ziņojums ir pārāk federālistisks. Mēs piedāvājām, lai Eiropas Savienības uh, pilsonība nebūtu atkarīga no uh, dalību valsts pilsonības. Nē, lai tas būtu atsevišķs princips, ko nevar zaudēt. Ja jūs, piemēram, zaudējat vienas valsts uh, pilsonību, mums ir pašiem jāmācās no savām kļūdām. Ferhofštāta kungs Jūs esat sagatavojis arī ziņojumu. Protams, ir jāatsaucas arī uz līgumiem, bet es ceru, ka vismaz Eiropas parlamentā būs vairākums, lai atbalstītu šo koncepciju, ka ir ES pilsonība, kas ir papildus pilsonība, dalība valsts pilsonībai. Uh, Mums par to ir jādiskutē. Es ceru, ka Lībe komiteja šīs diskusijas uzsāks. Paldies! Judīte Kirtan Dārlings kundze lūdzu paldies, liels paldies visiem, kas runāja, it īpaši lūgumrakstu autoriem, ka šeit ieradāties. Jūs pierādījāt, eh, nu, cik ļoti Kafkas stilā ieturēta ir šī situācija. Un Ziemeļ uh, austrum Anglijā mēs ar cilvēkiem uh, konsultējāmies pēc referenduma. Uh, un 60% mūsu reģionā nobalsoja par izstāšanos. Un tagad daudzi Eiropas Savienības pilsoņi, kas uh, dzīvoja mūsu reģionā, ir ārkārtīgi noraizējušies par savu nākotni. Viņi nezin, kas notiks rītdien. Un viņi arī gribēju teikt, ka Ņūkāstlu uzskata par vienu no labākajām vietām, kur ballēties, kur uh, vakarā uh, iet iedzert, un kāds vācu profesors, kas strādā Ņūkāstlas uh, universitātē, viņam viens students arī no Vācijas uh, vaicāja, kur tad ir drošākie krogi, uz kuriem vakarā doties pēc referenduma, jo viņiem likās, ka viņus kā ES pilsoņus tur varētu nu, piekaut vai, vai viņiem uzbrukt. Tas ir vienkārši apkaunojoši, ka uh, referendums radīja tik daudz baiļu un nedrošības, tādu nedrošības atmosfēru. Uh, Mums ir jāparūpējas, vai, vai lai tie ir Britu pilsoņi, ES vai ES pilsoņi apvienotajā karalistē, lai viņi justos droši visur bez izņēmuma. Un uh, petīciju, jeb lūgumu rakstu komitejā, mēs ļoti daudz runājam par balsošanas tiesībām. Jāsaka, ka daudzi cilvēki nevar, piemēram, balsot Eh, piemēram, ja viņi ir ilgāk par 15 gadiem dzīvojuši ārpus uh, apvienotās karalists, viņi nevarēja piedalīties arī referendumā. Un uh, varbūt arī tādēļ referenduma iznākums bija šāds, ka tik liels cilvēks skaits nevarēja balsot. Mums ir jāatrod kaut kāds risinājums, tas jāatrod ātri. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka cilvēki dzīvo bailēs un pilnīgā nedrošībā. Paldies! Thank you. Mr. Patten, the floor is yours. Thank you, Madam Speaker. Um, well, the last few... Paldies, saka Batten kungs. Pēdējie runātāji arī bijuši tie, kas skaidri pasaka, ka ir nepieciešams uh, risināt tālāk šo situāciju. K kā bijušais Grieķijas finanšu ministrs ir teicis, uh, nevajag vest sarunas ar Eiropas Savienību, viņi to nedara nepareizi ir šobrīd saskaņā ar 50. Eh, pāntu. Britu valdībai ir jāceļ 102. Eh, gada iestāšanās līgums un pašiem jāpaziņo, kā viņi izstāsies, nevis jāsāk kaut kādas sarunas par to. Pirmkārt, tika runāts par piekļuvi iegūtām tiesībām un eh, nodrošinājumu sistēmām. Ir arī jautājums par uh, Eh, iekļautajām tiesībām, atsaucas uz eh, Eiropas eh, justīcijas tiesas 63. gada spriedumu, kas uzliek pienākumu ne tikai fiziskai personai nodrošināt tiesību īstenošanu. Tā ir kā laika, bumba laika deglī apvienotā karalistē, par ko neviens nevēlas runāt. Ferhofstadt kungs runāja par uh, visu pušu tiesību aizsardzību ekonomiski aktīvo, ekonomiski neaktīvo eh, personu tiesības un visiem, kas jebkad ir bijuši eh, vispār e, Eiropas Savienībā sakrunātājs. Bet 43 eh, gadus no 44 mēs esam bijuši neto iemaksu veicēji Eiropas Savienības budžetā, donori. Esam viens no četriem lielākajiem donoriem. Lielākā daļa no Eiropas Savienības dalībvalstīm nekad nav bijuši šādā, sat, šādā statusā. Viņi ir bijuši saņēmēji. Kurš maksās nevis par cilvēkiem, kas jau dzīvo un kas jau ir ieguvuši tiesībām, bet visiem, kas ir. Mm, es jūs nepārtraucu, jūs man arī nepārtrauciet. Kurš maksās par cilvēkiem, kas ir bijuši vienu reizi apvienotāju karalistē un tiem, kas ir e, dzimuši laikā līdz brīdim, kad e, mēs izstāsimies nervusēm. Un tad vecākais e, no britu pilsoņiem nesen nomirt, atcīmredzot, mēs gadsimtiem netiksim vaļā no šīs prasības. Kas attiecas uz jautājumu par cilvēkiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā? Kā Jonatans Portis sacīja, ka uh, priekšsēdētāja aicina beigt uzstāšanos. Es jau pirms Brexit teicu, ka visgrūtāk būs risināt tieši šo problēmu. Ir nepieciešama apusējība šajās attiecībās. Nevar piespiest to darīt visā Eiropas Savienībā. Pat ja apvienotā karalistē parakstīs eh, šo vienošanos un pildīs to, mums jāpaļaujas, ka 27 valsts darīs to pašu. Eiropa, mēs zinām, ka Eiropas Savienības likumdošana netiek pildīta visur, un komisija neko nevar izdarīt. Priekšsēdētāji pārtrauc runātāji, lūdzu, beidziet uzstāšanos. Jā, pavis... Jā, nē, mēs vienojamies par divām minūtēm. Es vienmēr pie, ietur, pieturos pie 60 sekundēm. Šī ir vienīgā reize, kad es uz, eh, uzstājos. Tāpat kā Fešhofštāts kungs, kurš runāja daudz ilgāk. Lūdzu, atslēgt viņam mikrofonu, saka priekšsēdētāji. I'm sorry, don't have a... Jums vairs nav mikrofona. Es atvainojos. Diana Džeimsa tālāk. So, regardless... Neatkarīgi no jūsu politiskajiem viedokļiem, jums katram tika dotas divas minūtes. Ievērosim noteikumus. Madam Chair, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji, un es vēlētos arī pateikties visiem eh, kolēģiem, kas izteicās pirms manis. It īpaši eh, paldies lūgumraksta autoriem un dažādu organizāciju pārstāvjiem. Tas, ko es dzirdēju šodien, eh, bija ļoti labi. Ir, lielākā daļa jau bija zinām, bet labi, ka tiek atgādināts. Pēdējās 10-15 minūtēs izkristalizējās vairākas lietas. Pirmkārt, Dānsa kunga aicinājums par to, ka princips, ka ne par ko nav panākt vienošanās, kamēr nav panākt vienošanās par visu, būtu jāceļ. Es teiktu, ka tā būtu tāda stingrā nostāja, bet es atbalstu. Un, ja jūs vēlaties man atbalstu, tad jums tāds būs. Otra lieta - prasīt eh, morālo principu eh, īstenošanu pirms juridiskajiem, bet atkal tā būtu tāda stingrā nostāja atkal. Ferhofstadt kungs informējot AFCO komiteju norādīja, ka viens no, viena no prasībām ir Eiropas Savienības tiesas uzraudzība. Tas jau liecina par citu pieeju, ka juridiskais nāk pirms morālā, bet ja jūs vēlaties savādāk pieeju, nu, es esmu gatavs parakstīt šādu vienošanos. Nākamreiz, kad mums ir šāda veida uzklausīšana, vai mēs varētu līdzsvarotāku sastāvu paneļu diskusijās Mm, eksperti bija interesanti, bet argumenti, kas tika minēti, kurus, e, piemēram, varētu Lawyers for Britain organizācija paust, kas bija par izstāšanos. Jo šeit e, jādod iespēju uzklausīt arī otru pusi. Es nevienu nepārtraucu, un es aicinu arī man nepārtraukt. Es vienkārši izteicu novērojumu, ka šī nav pirmā reize, kad es ierados uzklausīšanā, komitejas sanāksmē un, un e, paneļa sastāvs ir atlasīts ļoti subjektīvi. Bet paldies par iespēju izteikties. Paldies, Bonī kungs, tālāk. Paldies! Es vēlētos vispirms pateikties par šīs uzklausīšanas organizēšanu. Mums ir ne, nepieciešams turpināt šo darbu, jo Tas mums ir ļoti svarīgi parlamenta deputātiem runāt ar organizāciju pārstāvjiem, universitāšu pārstāvjiem, daudziem pilsoņiem no apvienotās karalistes apspriež šos jautājumus arī turpmāk. Īpaši vēlos pateikties tiem cilvēkiem, kas eh, dalījās ar personīgo pieredzi. Trīs lietas, ko varam mācīties no šīs sanāksmes, manuprāt, pirmkārt, ir svarīgi saprast, ko tas nozīmē Eiropas Savienības pilsonība. Un, manuprāt, mēs sāksim labāk saprast, ko tas nozīmē Eiropas Savienības pilsonība. Otrakārt, mēs nerunājam par strādājošiem, par profesijām, mēs nerunājam tikai par eh, skaitļiem, bet gan par cilvēkiem. Un es domāju, ka dažiem vajadzētu būt vismaz skaidrs, ka pirms Brexit, pirms atbalsta Brexit, kādas sekas, morālās sekas un sekas cilvēkiem Brexit atnesīs mums visiem. Un trešā lieta. Ja mēs saprotam šo saikni, cilvēku, biznesa problēmas, daudz problēmu jautājumu, tā skaitā juridiskie, mums ir nepieciešams pozitīvi rēģēt no Eiropas parlamenta puses. Mums ir jāstrādā pie cilvēku, pie pilsonības eh, jautājuma Libe komitejā un vairākām komitejām kopā, lai nenodalītu šos jautājumus, bet lai būtu šāda visaptaroša pieeja, atbalstītu Eiropas Savienības eh, pilsoņus, kas dzīvo apvienotā karalistē, es esmu no Polijas, eh, apvienotā karalistē daudz poļu, un atbalstīt arī britu pilsoņus attiecībā uz pamatiesībām, jo tās ir mūsu pamatiesības 21. gadsimtā. Paldies, Džīna Lamberta. Paldies, arī es vēlētos pievienoties tiem, kas teica paldies runātājiem šodien. Mēs dzirdējām ļoti aizkustinošus, bet eh, noteikti skaidrus izteikumus par to, ko tas nozīmē realitātē. Viena lieta, ko mēs bieži dzirdam šobrīd apvienotā karalistē, ka nav nekas sliktāks par sliktu vienošanos. Un es domāju, ka ir pilnīgi skaidrs, un tā, ko mēs šodien dzirdējām, ka, ja jums liekas, ka Pasaules tirdzniecības organizācija attiecībā uz tarifiem, eh, tā ir viena lieta, bet eh, citādāk, ja tad, ja runājam par cilvēkiem, kur dzīve ir eh, ļoti neskaidrā situācijā. Par pilsoņu tiesībām šī situācija ļoti sarežģīta izskatās, ka mūsu premjera ir pilnīgi apsēsta ar migrācijas skaitļiem tas ir izpaudīsies vēlēšanās. Un es nedomāju, ka apvienotā karalista ir vienīgā valsts, kur eh, tā ir problēma. Tas mums būtu arī jāatzīst kā parlamentām. Tie pētījumi, kas tika veikti Libe komitejai un Petī komitejai par Eiropas Savienības pilsonības tiesību īstenošanu dažādās dalībvalstīs, parāda, ka ir problēmas vairākās dalībvalstīs. Tas būtu jārisina pastāvīgās uzturēšanas jautājumu kontekstā. Iespējams, ka mums nepieciešams eh, semināru rīkot attiecībā uz eh, vairākiem deputātiem par to, kas ir eh, sociālā nodrošinājuma tiesības, kas ir iegūtas tiesības un kā tas darbojas pārobežu kontekstā. Tātad tas attiec nevis uz to, ko nosaka valdība, bet kas attiec uz atsevišķiem personām, individiem. Kā ir iespējams nodrošināt šo pāreju saistībā ar nodarbinātību? Cilvēki pārvietojas uz citām dalību valstīm, gan attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kā mēs atbalstīsim šo procesu pārējā, lai eh, cilvēkiem nav jāgaida, ka viņu valsts iegūs jaunu statu, status pirms viņi var pieteikties darbā. Un apvienotās karalists valdībai bijusi konsekvence eh, savā nostājā un beidzot eh, š, šī eh, kļūdaina nostāja būtu jāapstrīd no komisijas puses. Barbara Spinelli. Ma ascoltando gli interventi straordinari dei firmatari degli Jā, klausoties lūgumu rakstu iesniedzējus, es aizdomājos par atbildību, kas ir tiem kuri aizsāka Brexit eh, kampaņu un neinformēja par to, kādu katastrofu tas nesīs. Un atbildība ir tiem apvienotās karalistas politiķiem, kas meloja par tiesību saglabāšanu, kas varbūt nav galīgi neiespējami, bet būs grūti īstenojams. Bet atbildība ir arī šeit Eiropas Savienības iestādēs jāuzņemas par to, kam netika pietiekami uzstāts kampaņas laikā uz riskiem, ar kuriem saskarsies valsts, ja tā vēlēsies atteikties no Eiropas Savienības cilvēktiesību hartas, piemēram. Tagad ir nepieciešams atgūt nokavēto, nodrošināt, ka uh, cilvēktiesību jautājums un sociālo tiesību jautājums tiek atrisināts. Šobrīd apvienotā karalistē valda bailes ļoti lielā mērā un ir draudi, ka šīs bailes var pāraut ksenofobijā. Es piekrītu Donskojas kundzei, kura sacīja, ka ideja, uh, ka nekas, eh, ne par ko nav panākt vienošanās, kamēr nav panākt vienošanās par visu, šajā gadījumā nedrīkst darboties. Un līdz ar to es piekrītu arī Gija Ferhofštata eh, priekšlikumam attiecībā uz to, ka mums ir nepieciešama rezolūcija tieši par tiesībām. Tas izdarīs spiedienu uz valdībām, uh, un liks apvienotāji karalistei un pilsoņiem, kas dzīvo bailēs, saprast, ka mēs domājam par viņiem, ka mēs neizliksimies, ka nesaskatām eh, bažas un draudus, kas ir mūsu priekšā. Monika Holmaiere. Vispirms eh, vēlētos paust nožēlu, ka pirms Brexita daudzi labi argumenti netika saklausīti mēdījos. Toties tā vietā bija milzīgi daudz muļķību un traku apgalvojumu, kas it kā no Eiropas Savienības puses tiktu uzspiesti Lielbritānijai. Tagad, sēžot šeit, mums ir jālasa lauskas, no šī pasākuma. Nu, es esmu cilvēks, kurš akceptē šādu lēmumu. Batens kungs jau norādīja, kāda ir situācija arī Vācijā, kad donori, bet eh, Vācija iegūst no iekšējā tirgus, arī Lielbritānija iegūst. Nu tā apgalvot, ka tiek tikai dots un nekas netiek saņemts, nu tā gan nav patiesība. Nevar izlasīt tikai tos faktus ārā, kas eh, dara pašam. Ir skaidrs, zin, ir eh, zināms, eh, cik daudz polijas pilsoņu cieta no pieņemtajiem lēmumiem. Netika atrisināta problēma. Un katrā ziņā šeit ir ļoti liels risks. Ir jābūt taisnīgiem savstarpējās attiecībās, un pēc Brexit eh, tas nu man nozīmē to, ka mēs strādājam pie apusējības principa. Un ne jau Eiropas Savienība bija tā, kas vēlējās eh, šādu hard Brexit variantu. Tas nāca no Lielbritānijas puses. Un tas, ka Eiropas Savienība piesardzīgi rēģē, arī tas ir skaidrs ka mēs gluži neesam kā Jēzus, ja kāds mums sit pa seju, nu nav tā, ka mēs uzreiz sitam pretī, bet vismaz esam mazliet piesardzīgi. Es domāju, ka neviens nebūtu laimīgāks par mums, ja mēs beidzot nonāktu pie konstruktīvām, saprātīgām sarunām, arī tad mēs būtu gatavi rīkoties konstruktīvi, bet izlasīt tikai labāko un vēlamāko, nu tas nedarbosies. Before returning to pirms mēs dodam atkal vārdu vie, viesiem pāris īsu komentāru. Pirmkārt, es atvainojos par to, ka. Nu jā, man žēl, ka Batenkungs un um, Džeims kungs devās projām. Nu, manuprāt, tas nav labs dialogs, e, kaut ko strīdīgi pateikt un aizmukt. Otrakārt, manuprāt, ir loģiski, uh, ka paneļa sastāvs, un paldies viņiem par prezentācijām. Viņi prezentēja realitāti, neviens neko nemeloja. Mēs visi vienojāmies par to, ka vissvarīgākais ir tieši aizsargāt cilvēkus, ne tikai Eiropas Savienības pilsoņus, kas dzīvo apvienotāja karalistē, bet arī apvienotās karalistes pilsoņus, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Tā kā tas nav neobjektīvi tāda realitāte. Ieklausoties šajā realitātē, mani pārsteidz kaut kas. Mēs eh, skatāmies uz eh, šīm eh, sienām, mūriem, bet kā ir ar juridiskajiem mūriem un sienām, kas šķeļ un ierobežo? Un man, man pārņēma tādu baiļu sajūtu par realitāti, ar kur saskaramies. Tagad dodam vārdu mūsu viesiem tādā secībā, kā viņi runāja, un pirmais būs Gijs Ferhofštāts. Pavisam īsi tas, ko es iemācījos šodien, un tas apstipriniet to, ko jau domāju, ka pilsoņiem ir galvenā loma, sarunas jāsāk nekavējoties, cenšamies panākt vienošanos, publiskojam to Tad izzūd nenoteiktība visiem. Un vēlāk tad šo vienošanos var iekļaut e, izstāšanās līgumā kā pilsoņu tiesību sadaļu. Nav jāgaida, lai paiet divi gadi, lai teiktu, ā jā, mums šeit ir arī sadaļa par pilsoņu tiesībām, par kuru mēs jau vienojāmies pašā sākumā. Šeit ir svarīgi secību ievērot. Tas varētu atrisināt problēmas un uzreiz jau panākot vienošanos radīt noteiktību. Otra mācība, kuru gūtu, ka varētu būt labs risinājums sagatavot šo rezolūciju kopā ar priekšsēdētāju konferenci, uh, Brexit grupu, jūsu komiteju līdz septembra sākumam. Tad mēs zināsim, kas ir tie politiskie elementi, kas mums tur jāieliek iekšā. Tad vairs nebūs nepieciešams atkārtot to, ko mēs teicām jau iepriekšējā rezolūcijā. Tāds nav šīs otrās rezolūcijas mērķis. Mērķim ir jābūt izveidot nepieciešamo spiedienu, tajos punktos, kurus mēs vēlamies iekļaut gala vienošanās. Tas varētu būt labs brīdis nospraust to kā mērķi. Augusts beigas, septembris sākums. Tas, manuprāt, ir tas brīdis, kad mums ir nepieciešams rezultāts šajā jautājumā, jo savādāk nebūs pietiekama noteiktība. Un trešā mācība 27. punkts rezolūcijā no Eiropas parlamenta. Būtu arī labi, ka Libe komiteja ieskatītos tajā. Es to nosūtīju komisārai Jurovai, ehm, komisijas dienestiem, tāpat arī padomēji, lai viņi iepazīstās ar to. Ir nepieciešams eh, apskatīt šo jautājumu, skatīties, kādas ir juridiskās iespējas. Un daži izteikumi kas te izskanēja, parāda, ka mums ir liels iespējas kaut ko panākt šajā jautājumā. Un tas man šķiet arī kā viens no punktiem, ko Libai komiteja varētu uzņemties tuvākajos mēnešos. Paldies! Un tagad vēršos pie paneļa uh, dalībniekiem Donskoja kundze. Es vēlētos pateikties viesiem un paldies par iespēju prezentēt mūsu nostāju. Mēs atzinīgi vērtējam to, kas tika sacīts šodien, tas mums dod zināmas cerības. Nepacietību gaidām rezolūciju, kas cerams tiešām būs jau rudens sākumā. Es vēlētos arī atgādināt sarunvedēju pusēm un komitejām iesaistīt mūs pēc iespējas vairāk šajā dialogā. Tam ir jābūt kā dialogam, ne tikai vienpusējai sistēmai. Paldies! Paldies! Paldies par dalību e, šajās debatēs, Dorfelkungs. Es vēlētos pateikties par šīs paneļa diskusijas organizēšanu. Un Juki pārstāvs, ko sacīja, es nedomāju, ka mēs esam visi viensprātis. Es domāju, tas tikai parāda, ka ir tik daudz neatrisināti jautājumi. Un ja mēs runājam par 4,2 miljoniem, jūs jau neskaitat uh, tos uh, apvienotās karalists pilsoņus, kas ir atgriezušies nesen apvienotāju karalistē. Un, un uh, tur varbūt arī ir cilvēki, kas vēlas īstenot eh, līgumos paredzētās tiesības. Tāpat arī apvienotās karalists pusē un arī Eiropas Savienības pusē. Pat ja tas ir tikai īslaicīgi, es domāju, ka mēs runājam par milzīgu zaudējumu. Tos nevar tikai aprakstīt kā 4,2 miljoni. Es domāju, tur ir daudz lielāks skaitlis. Tur jārunā par visām šīm grupām. Tā kā jautājums par Eiropas Savienības pilsonības kā neatņemamu tiesību kopumu ideja ir ļoti laba. Nu, var, atliek jau cerēt to, ka Brexit apturēs eh, pirms eh, tas stāsies spēkā. Un, un eh, biznesa pārstāvja teikšu, vai nevar ļoti ilgs pārejas periods noteikt, lai pielāgotas jaunai pozīcijai. Tas vien parāda, uh, kāda ir šī situācija. Nu, nevar būt ento gadu periods, lai tiktu galā ar eh, to, kas ir eh, izveidots. Un ģimeņa gadījumā bērni iet skolā. Viņiem būs eh, vecāki, radinieki, kas dzīvo ārpus valsts. Nu, tas nav tik vienkārši atrisināms. Paldies! Mr. Jeffrey, please. Jeffrey kungs. Paldies. Man šeit maz kas eh, piebilstams, dzirdējām jau tādas nopietnas arguments. Es ceru sarunu procesā, kas, protams, būs sarežģīts un grūts, būs trīs lietas. Pirmkārt, šīs sarunas balstīsies pierādījumos, lai cik politisks arī šis process būtu. Otrakārt, es ceru, ka uzsvars būs uz pragmatismu. Ir apusējas intereses. Varbūt tā nav situācija, kur visi izvēlētos, bet tomēr šeit ir iespējams atrast apusē izdevīgas risinājumus. Un treškārt, ko es mācījos no dzirdētā, cerams, ka sarunas paliks humānas Un atcerēsimies, ka, lai kādi būtu arī ekonomiskie aprēķini, lai kas arī būtu sarunvedēji prātā, mēs galu galā runājam par cilvēkiem, viņu dzīvēm un iespējām. Tā kā šīs trīs lietas ir tās, kas mums ir nepieciešamas. Thank you. Yes, Miss Onslow Kols. Jā, Onslow Kols kundze. Es tikai gribēju teikt kārkārtīgi vienkārši šādu debašu ietvaros eh, saprast tās atšķirības un tās problēmas, ar ko sastopamies. Bet tāpat laikā svarīgi atcerēties, ka tam visam pamatā tomēr ir arī kaut kas kopīgs. Mēs visi vēlamies šo situāciju atrisināt. Un ik viens saprot, cik ārkārtīgi svarīgi to atrisināt. Un svarīgi nonākt pie vienošanās pēc iespējas ātrāk. Un ja mēs atsevišķus no šīm lietām paņemam malā, tad, manuprāt, pastāv zināmā mērā cerība, ka abas puses tik ļoti vēlēsies eh, vienkārši virzīties uz priekšu, ka izdosies eh, sadarbību. Un es tiešām ceru uz pozitīvu rezolūciju, pozitīvu situācijas atrisinājumu abām pusēm. Paldies! Portaškungs! Piekrītu tam, ko teica gan Čārlis, nu pat par pragmatismu, pierādījumiem un cilvēcību, un arī tam, ko Džūlija teica par to, ka pastāv plaša politiska vienošanās visos eh, šīs frontes pusēs, varbūt, nu, nu izņemot vienu otru, te izteicās citādāk par šo jomu. Un gan Lielbritānijā, gan es 27 pastāvēm to visu atrisināt pamatot un ātri. Uh, gribētu vēl tomēr teikt, ka neskatoties uz iepriekš teikto, es neieņemu pozīciju, neizstāju ne pār, ne pret izstāšanos. Mans pienākums bija likt priekšā pierādījums un analīzes, tā kā es to esmu veicis un kā tas man šķiet atbilstīgi, un to arī darīju. Brexit um, turpinoties, un es domāju, ka visdrīzāk tas tā arī būs neskatoties uz vairākiem izteikumiem, novedīs pie izmaiņas ES pilsoņu statusā Lielbritānija un Lielbritāņu pilsoņu status visur citur. Nu, tas ir nenoliedzams fakts, vai nu mums tas patīk vai nē, un mūsu darbs tad, nu, tādā gadījumā ir pārnākt, ka, panākt, ka šī status maiņa noteikti pēc, pēc, pēc iespējas saprātīgāk, cilvēcīgāk un pragmatiskāk. Un tālāk ko šis parlaments var dot procesam. Divas lietas, manuprāt, pirmām kārtām - pārskatāmība un atvērtība. Tās vajadzīgas ne tikai kā pašmērķis šai kontekstā, bet tāpēc, ka ar to palīdzību tiks palielināta arī politiskā vienprātība gan Lielbritānijā, gan citur un vēlme atrasināt šo jautājumu, jo skaidrāk varēsim izteikties par pierādījumiem, par to, kāda ir priekšlikuma, kāda ir problēma jautājuma, kas jāatrisina. Uh, jo saprat, saprātīgāks, pragmatiskāks būs risinājumu iespējas un scenāriji, jo vienkāršāk būs palā, panākt politisku un ekonomisku konsensu Lielbritānijā. Tas, un tas izdarīs spiedienu uz mums visiem, pēc iespējas ātrāk to visu atrasināt. Before... Oh, Be, before... Un pirms es dodu vārdu diviem lūgumrakstu iesniedzējiem es gribēju jums lūgt padomāt arī par to, kā iespējams pāris gados atšķitināt kaut ko, kas gadu desmitiem ir ticis muģināts. Bešau kundze. Paldies, es tikai gribēju teikt paldies, ka ļāvāt man šodien ierasties un uzklausījāt mani. Es ceru, ka varbūt pavisam nedaudz esmu spējusi šo rast, radīt kādu skaidrību Brexit sarunu kontekstā un lai jums visiem veicas. Paldies! Miss Wilkinson, please. Wilkinsons kundze, lūdzu. Liels paldies par to, ka norganizējāt šo pasākumu. Un ārkārtīgi priecājos, ka varēju tajā piedalīties. Esmu daudz ko uzzinājusi. Manī rāda bažas tas, ka dzirdu tādus vārdus kā saprātīgs, pragmatisks un cilvēcīgs, un šie vārdi tiek likti klāt uh, Um, tieši šo sarunu īstenošanai. Nu, es ceru, ka tam ir pamats un tas vainagosies ar progresu. Thank you, Renāte. Lielas paldies, Renāte. Paldies visiem. Lielas paldies runātājiem. Satver. Paldies par vis, visiem par to, jo es redzēju, ka ir tāda emocionāla iesaistīšanās. Paldies arī visiem kolēģiem par to, ka bija ļoti kvalitatīvi jautājumi, ļoti kvalitatīvi izteikumi. Un tagad cilvēkiem, protams, jādodas prom. Un Giem grib teikt, eh, lūk, ko tas nāk pēc Sofijas ierosinām, ka mēs turpināsim darbu pie šī jautājuma septembrī. Lai to darītu, kā jūs zinat, ir izveidota eh, darba grupa, un te gribu, protams, arī no, noņemt cepuri viņu priekšā Mm, tas ir jūsu partijas saimnes pārstāvs, kas tur darbojas. Tieši prie, priecājos tiešām par visu kolēģi ieguldījumu. Mums tiešām ir jāturpina uzturēt kontakti, ir jāturpina sekot līdz noteikumiem. Lamberts kundze minēja sociālo drošību šeit. Mums, piemēram, zināšanās ir zinām iztrūkumi. Tātad mums ir jātur saliedētiem, ir jāapmainās ar informāciju, gaidot šo uh, tikšanos septembrī. Nezinu, varbūt tas nebūs viss trīs komiteju kontekstā, bet katrā ziņā. Uh, darbs turpināsies, un nākamreiz tas noteikti būs vēl fokusētāks, e, un tad, es domāju, mūsu darbam būs arī augļi.